Jā, guten morgen, meine. Labrīt, dāmas un kungi. Laipni sveikti Eiropas parlamentā. Man ir liels prieks jūs visus sveikt šajā starpparlamentu konferencē, un it īpaši es sveicu tos kolēģis un kolēģis kuri ir pie mums ieradušies no dalību valstīm. Šeit šodien piedalās 20 dalību valstu pārstāvi, un es ceru, ka tulkojums uh, strādā nevainojami, lai katrs var izteikties savā dzimtajā valodā. Eiropas Savienība uh, darbojas pēc uh, devīzes vienoti daudzveidībā, Unified in Diversity. Uh, un es domāju, ka tas ir labs pamats sadarbībai Eiropas Savienībā. Pie mums Eiropas parlamentā starp parlamentu sadarbība un viedokļu apmaiņa ir ārkārtīgi svārīga, tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka jūs šodien esat te, lai mēs te varētu padiskutēt par budžeta kontroli un veiksmīgu dalību valstu, kā arī ES budžeta līdzekļu izlietojumu. Mums nav speciālas darba kārtības. Pirmajā sanāksmes daļā mēs uzklausīsim Lietuvas Seimas budžeta kontrolas komitejas pārstāves Jolitas Vaitskienas uzrunu un otrajā daļā uzklausīsim Eiropas uh, revīzijas palātas uh, priekšsēdētāja Vitora Kaldēra runu. Tulkojums ir nodrošināts, tas tiek uh, pārraidīts arī internetā, un ja jūs piekrītat šādai darba kārtībai, tad mēs attiecīgi arī rīkosimies. Protams, ka par atsevišķiem punktiem ir paredzētas arī diskusijas. Es neredzu, ka kāds uh, būtu iebildes pret šādu darba kārtību, līdz ar to pēc tās arī vadīsimies. Man ir arī daži ievadvārdi par budžeta kontrolas nozīmi. Šeit Eiropas parlamentā mēs esam stingri pārliecināti, ka it īpaši laikos, kad valsts budžeti un valsts kases nav pārlieku pilni, kur nevienmēr visam pietiek naudas, ir aizvien svarīgāk runāt par to, lai nodokļu maksātāja nauda tiek uh, tērēta pareizi, ne tikai atbilstoši tiesību aktiem, bet arī efektīvi un ar rezultātiem. Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka ar vismazākajiem iespējamiem līdzekļiem tiek panākts vislabākais rezultāts, lai rezultāti tiek gūti tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Un EP komitejā mēs eh, pirms neilga laika uzsākām ārkārtīgi interesantu diskusiju ar komisiju, ar Eiropas revīzijas palātu, jo uzskatām, ka nākotnē Eiropas Savienības būdžetam ir jāvedās pēc rezultātiem. Tātad Eiropas eh, Savienībai būtu jāsāk strādāt pēc budžeta principiem, kas vērsts uz rezultātu sasniegšanu Es zinu, ka dažās dalību valstīs uh, pārēju šāda pieeja ir notikusi. Un uh, padome un parlaments uh, Eiropas Savienībā devine, definēs noteiktus politiskus mērķus, saskaņā ar kuriem tiks veidots budžets. Tuvāko gadu laikā mēs ar revīzijas palātu un komisiju uh, strādāsim šajā virzienā. Dāmas un kungi, budžeta kontrole ietver sevi arī spēcīgu, spēcīgas politiskas kompetentes, ja mēs pārbaudām ne tikai kontus un iegrāmatojumus, bet arī līdzekļu izlietojumu atbilstoši mērķim. Budžeta kontrolas komisija parlamentā vadās uh, pēc eh, budžeta ietvara ievērošanas mums notika ļoti smagas diskusijas par 2013. gada budžetu. Šajā nedēļā tiks apstiprināts Eiropas Savienības budžets 2014. gadam, un es ceru, ka tas ir kompromiss, ar kuru visi varēs savien, sadzīvot. Mēs ceram, ka drīz uh, atlikušie budžeta līdzekļi tiks stipri samazināti, un uh, es ceru, ka struktūra fondi un kohēzijas fondi pavisam drīz saņems tiem pienākošos naudu. Diskusijās tika panākt arī, panākts arī kompromiss, ka starp komisiju un parlamentu notiks plašāka saskaņošana un ierobežota budžeta apstākļos, manuprāt, daudzgadu finanšu schēmas ietveros budžeta līdzekļu samazinājums ir iespējams. Jūs zināt, ka par to pastāv zināmas domstarpības, jo parlamenta vairākums patiesībā vēlējās ES budžeta pieaugumu. Tad, ja mēs uh, līdz Nu, laikā no 2014. līdz um, 2020. gadam samazinām budžeta apjomu līdz 960 eh, miljo, miljardiem eiro, mēs redzam, ka tas ir ievērojams samazinājums. Mēs redzam, ka dalību valstu budžeti galvenokārt tomēr pieaug. Turklāt um, saka, ka ir arī tas ir nepieciešams un tāpat ES eh, e ir savienojis eh, algu pieaugumu ar samazinājumu citās aploksnēs, lai budžeta kontrolas eh, komiteja varētu sakot līdzi pareizam budžeta izlietojumam. Un, dāmas un kungi, taisa nonāk pie savu pēdējā punkta, kur es gribēju pieminēt, proti to, ka 80% ES budžeta ir eh, dalītās atbildības jomās, un uh, tos pārvalda arī dalību valstis un reģioni. ES budžeta izpildē uh, dalībvalstīm un reģioniem ir liela nozīme, un tas nozīmē, ka arī dalībvalstis un reģioni var šeit sniegt ievērojumu ieguldījumu. Tur nav savstarpēji pretrunu. Mums ir jāstrādā vienoti, jo gal galā runājot par jebkādiem izdevumiem ir vienalga, vai nauda nāk no ES budžeta, no dalībvalsts budžeta vai no kāda reģiona budžeta. Uh, jo runa vienalga visos gadījumos ir par nodokļu maksātāju naudu. Liels paldies, eh, dāmas un kungi, par uzmanību. Varbūt dažas eh, īsas eh, piezīmes par mm, to, kā mēs strādāsim. Ir plānots, ka katrs no dalībniekiem konferencē varēs izteikties, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu tikt pie vārda, un iepriekš ir pierādījies, ka runas laiks uh, ir jāierobežo uz aptuveni piecām minūtēm, lai mums būtu pietiekami daudz laika noturēt šo diskusiju. Pēc uh, galvenā runātāja uzrunas es aicinātu izteikties uh, divus nacionālo parlamentu pārstāvjus pēc tam viens uh, Eiropas parlamenta deputāts, ja kāds vēlēsies, bet uh, es mēģinātu arī veidot runātāju sārakstu pēc iespējas elastīgāku. Mēs esam izdalījuši tās augtās speaking cards, un līdz ar to jūs varat uh, parādīt mums paceļot šo kartīti. Uh, ka jūs vēlaties izteikties, lai mēs zinātu arī jūsu vārdu un parlamentu, kuru jūs pārstāvat. Un šķiet, ka es esmu pastāstījis par noteikumiem, un tīri tehnisks jautājums. No 12.30 mūsu zāles priekšā būs pieejams sviestmaizes. Dāmas un kungi, paldies par uzmanību! Turpinājumā es došu vārdu Lietuvas Seima budžeta kontrolas komitejas priekšsādātājai Jolitai Vaikienai. Vaickienai, vārds jums. Gerbiamas komiteto pirmininkė, brangus kolegos. Godātājs priekšsādātāji, kolēģi. Uh, Sākumā es vēlētos pateikties Eiropas parlamenta budžeta kontrolas komiteju par šo iniciatīvu, par, paraudzīties uz uh, budžeta pāraudzības tēriņu metodēm. Mums tiešām ir nepieciešams izmantot sabiedrības līdzekļus efektīvā veidā. Krīzes laikā šim jautājumam ir īpaša nozīme. Un uh, mums kā komi, parlamenta komisijai ir jānodrošina atba, atbildīgu mūsu uh, publisko līdzekļu un arī Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu. Šodien man ir tas gods eh, jums eh, pastāstīt par Lietuvas pieredzi. Uh, un iepazīstināt ar kontrolas pasākumiem, kādus izmantojam Seimā, Lietuvas parlamentā. Jau no paša sākuma vēlējos teikt, ka efektivitātes eh, pārbaude eh, apropriācijām ir paredzētas Seima kārtības rullī, kas ir viens no mūsu revīzijas komisijas galvenajām darbībām. Un šo iemesla dēļ eh, mēs piešķiram tik lielu svarīgumu parlamenta tēriņu kontrolei. Lietuvā Eiropas finansējums un arī valsts līdzekļi tiek uzskatīti par budžeta līdzekļiem. Līdz ar to, tad, kad ir runa par efektīvu budžeta līdzekļu izlietošanu, runa ir arī par Eiropas Savienības līdzekļu efektīvu izmantošanu. Un paralēli eh, parlamenta kontrolas pasākumiem mums ir arī eh, citi pasākumi, kas kontrolē Eiropas struktūra līdzekļu izmantojumu. Un Tad mēs balstāmies uz Eiropas eh, regulējumu, kurā ir noteiktas skaidras prasības attiecībā uz atbalsta pārvaldību un kontroli, ko saņemam no Eiropas. Mēs apzināmies, ka runājot par Eiropas finansējumu, mēs runājam par Eiropas Savienības nodokļu maksājumu naudu, un tāpēc efektivitātei šo līdzekļu izmantošanā ir jāatbilst tikpat striktiem, ja ne vēl striktākiem kritērijiem, kā skatot valsts līdzekļu izmantojumu. Un tagad pastāstīšu par to, kādi pasākumi tiek izmantoti Lietuvā, lai kontrolētu tēriņus. Vispirms ir budžeta izpildes pārbauda. Katru gadu e, parlaments iepazīst tiek iepazīstināts parlaments ar budžeta ienākumiem, un mūsu augstākā revīzijas iestāde izdara secinājumus par to, cik regulāri ir šie reporti, vai tie atbilst kritērijiem, un vai budžets ir izpildīts, kā arī tiek izdarīti secinājumi par budžeta pārvaldību. Šie secinājumi tiek balstīti uz, revīz, eh, uz auditoru ievākto informāciju Un šie uh, ziņojumi tiek skatīti visās komisijas uh, parlamenta komisijās, jo īpaši tiek skatīts, kā institūcijas tērē savus līdzekļus un parlamenta e, šīs komisija skatās sistēmiskās problēmas. Uh, diemžēl specializētā komisija pietiekami neizmanto izpildes procedūru kā parlamenta pārbaudas procedūru, kas ļautu nodrošināt efektivitāti un racionalitāti izmantojot līdzekļus, kādi ir mūsu rīcībām. Par nelēmu pārāk bieži mēs balstāmies uz principu, ka visnozīmīgākais mērķis ir iegūt maksimālo finansējumu kādā konkrētā jomā. Un līdzekļu izmantošana tiek atstāta valdības vai kāda ministra jomā. Un šādā gadījumā izpildvara neparedz nemaz alternatīvas līdzekļu izmantošanai, ne arī mm, novērtē to iespējamo ietekmi. Mēs uzskatām, ka parlamenta eh, pārbaudas trūkums eh, veicina to, ka gadu no gada atkārtojas vienas un tās pašas sistēmiskās problēmas. Uh, sākot jau ar vienkāršām grāmatvedības, iegrāmatojumu problēmām un beidzot ar publiskā tirgus pārkāpumiem. Ja būtu e, tāds sīkāka rūpība un būtu lielāka atbildība institūcijām, kurām tas ir kompetences jautājums, tad kļūdu un pārkāpumu līmenis kristos. Uh, Revīzijas komisija cenšas savās sanāksmēs runāt par, ziņ, par visvarākajiem ziņojumiem, ko saņem no auditoriem, un e, tiek uzklausīti arī skaidrojumi no revizēto institūciju vadītājiem. Un šo institūciju vadītāji nereti e, jūtas neveikli, uzklausot komentārus, uh, un kad viņiem ir jāsniedz skaidrojumi, tīpaši mēdīju klātbūtnē. Pāredzamība, caurspīdīgība ir efektīvs eh, līdzeklis, un mēs varējām secināt, ka kļūdu un pārkāpumu skaits ir krities eh, tājās institūcijās, kuru vadītāji tika uzaicināti uz mūsu komisijas sēdēm. Krīzes sākumā, kad bija jātaupa katras santīms, tad komisija periodiski uh, analizēja atsevišķus tēriņus. Mēs izvēlējāmies pārbaudīt tās jomas, kurās uzskatījām, ka atbildīga lēmuma pieņemšana ļautu veikt ietaupījumus. Apropriāciju pārvaldītāji katru ceturksni informēja Lietuvas parlamenta uh, revīzijas komisiju par tēriņiem komis, uh, transportam, ekspertu izdevumiem, uh, reprezentācijas izdevumiem un citiem. Tāpat ir jāiesniedz arī detalizēta informācija par to, kā tiek izmantot atalgojuma līdzekļi. Un tam dēļ esam ieviesuši informācijas sistēmu, un institūcijas var aizpildīt tiešsaistē anketas, un uh, tie tiek sadalīti tabulās, kurus vēlāk varam izmantot, analizējot gūtos datus. Revīzijas komisija veic analīzi un novērtējumu saņemtajiem datiem. Un šie dati un analīze tiek publicēti Seima mājas lapā. tās institūcijas, kas vairāk tērē vai tur, kur rodas bāžas, tad šo institūciju vadītāji tiek uh, izsaukti uz revīzijas komisijas sēdi, lai sniegtu paskaidrojumus un Atsevišķos gadījumos tiek prasīti rakstiski paskaidrojumi par sniegtiem datiem. Reizēm esam prasījuši arī konkrētus sārakstus misijām, vizītēm, kura jānorāda delegāciju lielums lai, un jāpamato, kāpēc vizītes bija nepieciešamas. Mēs arī analizējam tēriņus, kas tiek tērēti neatkarīgiem ekspertiem. Mēs vēlējāmies noskaidrot, cik maksā sniegtie paskaidrojumi un kāda ir bijusi pievienotā vērtība un liederība mūsu valstī. Institūcijas, kuru tēriņi ir ļoti sīki, uh, analizēti, nebija gluži apmierinātas ar to. Vēl jo vairāk tādi, ja, ka bija jāatskaitās ne tikai mūsu komisijas locekļiem, bet arī mēdīju pārstāvjiem. Un ja jāteic, ka šis pasākums ir devis savus augļus, jo tēriņi ir, tiek plānoti precīzāk, tie samazinās un institūcijas labāk sniedz pamatojumus runājot par atalgojuma pārbaudēm. Šeit mēs īpašu uzmanību vēršam uz dažādiem finanšu stimuliem, piemaksām. Krīzes laikā, kad sabiedriskais sektors mazinās šādu finanšu stimulu, ja papildinājumu, izmantošana neuzlabo publisko uh, iespaidu, un šāda veida prēmijas gan, protams, motivē, bet tas e, notiek izmantojot subjektīvus kritērijus. Tāpēc mūsu komisija uzskata, ka ekonomiskās krīzes brīdī šādu prēmiju izmaksa nav laba un nav solidāra. Un tad, kad mēs e, secinām, ka ir nepieņemamas e, lietas, tad mēs par to informējam. Uh, piemēram, kādā universitātē iepriekšējā finanšu gadā bija izmaksāti 3 miljoni ar pusi litu mm, prēmijās, un mēs aicinājām samazināt šīs universitātes finansējumu nākamajam gadam, ņemot vērā šos skaitļus, jo mēs uzskatām, ka uh, ja krīzē universitāte var maksāt šādas piemaksas, tādā gadījumā finansējums, kādu tā saņem, ir pārmērīgs un to varētu izmantot racionālāk. Es domāju, ka šāda veida instrumenti, kādus esam sākuši ieviest, ir devuši savus augļus. Mēdīji un žurnālisti ļo ar lielu interesi skata šo ziņojumu rezultātus. Viņi analizē tos un pēc tam prasa publiskus skaidrojumus. Šādējādi mēs veicinām efektīvāku un caurspīdīgāku budžeta finansējumu izmantošanu, un uh, sabiedriskās institūcijas var labāk atskaitīties sabiedrības priekšām. Veiktspējas eh, revīzijas, ko veic augstākā revīzijas iestāde, veicina arī racionālāku un efektīvāku līdzekļu izmantošanu. Šo revīziju mērķis ir analizēt eh, budžeta finansēto sistēmu efektivitāti, un ja tiek secinātas trūkumi un eh, nav centieni ieviest risinājumus, tad beigu beigās auditi noved pie tā, ka uh, parādās racionalitātes moments, tas tiek veicināts, un Seimas kārtības rūlis dod uh, revīzijas komisijai pilnvaras koordinēt audita ziņojumu pārbaudes. Un tad, kad mēs saņemam ziņojumus par veiktspēju mēs to nosūtam kompetentajai komisijai pēc būtībai, kas pievēršas problemātikai saistībā ar sistēmas funkcionēšanu. Mūsu komisija savukārt raugās uz efektivitāti, kā tiek izmantoti līdzekļi. Jo mēs secinām, ka specializētās komisijas nevienmēr vēlas izvērtēt šo aspektu pēc eh, audita ziņojumu analīzes un uzklausot kompetento institūciju skaidrojumus par rekomendāciju ieviešanu, parlamenta komisija parasti pauž politisku atbalstu attiecīgiem rekomendācijām. Tiek prasītas arī informācijas par to, kā tiek ieviestas rekomendācijas un tādējādi nodrošina parlamenta kontroli atsevišķos īpaši svarīgos gadījumos, kad ir domstarpības starp pārbaudīto iestādi un revīzijas iestādi attiecībā uz rekomendāciju ieviešanu, parlaments var pieņemt lēmumu, rezolūciju ar obligātu raksturu. Šādas rezolūcijas ieviešanu kontrolē parlaments. Reizēm šādas rezolūcijas var būt uh, vienīgais līdzeklis, lai nodrošinātu rekomendāciju patiesu ieviešanu. Pieņemot budžetu, mums ir jāparedz finansējums valsts investīciju programmām. Līdzekļi tiek izmantoti celtniecības, rekonstrukcijas projektiem, iepirkumiem vai um, modernizācijām kādu veidu informātikas aprīkojumam. Revīzijas komisijai ir jāuzrauga un jāīsteno šo publisko investīciju programmas ieviešanu. Un līdz ar to mūsu komisija interesēs par atsevišķiem projektiem, uh, ierodas pārbaudīt racionalitāti un efektivitāti, ar kādu tiek izmantot līdzekļi. Un pēc situācijas izvērtējuma mūsu komisija izstrādā dokumentu par lēmumu, kurā ir priekšlikumi un ieteikumi kompetentajām iestādēm. Jāatzīmē, ka komisijai ir brīvība izvēlēties pārbaudāmos projektus, un šī izvēle tiek veikta izvērtējot informāciju, kas saņemta no dažādiem avotiem saistībā ar līdzekļu neefektīvu izmantošanu. Visbeidzot vēlos eh, prezentēt struktūrālu atbalsta eh, efektivitātes pārvaldes uh, analīzi. 2008. gadā, kad mēs izstrādājām pārvaldes un kontroles sistēmu struktūrāliem atbalstam, tika nolemts nu, Lietuvas revīzijas augstākajai iestādēji piesniegt auditora lomu struktūra atbalsta kontrolē. Un manā ieskatā, šķiet tā bija Rumānija, kurā ir līdzīga sistēma, citās dalību valstīs ir citas institūcijas, kas pilda šo uzdevumu. Lietuva ir izvēlējusies šo modeli vairāk iemeslu dēļ. Un šo, tātad izmantot šo augstāko revīzijas iestādi. Pirmais iemesls ir neatkarība no citām pārvaldes un kontrolas uh, institūcijām. Tā ir pati galvenā prasība šāda veida iestādēju. Otrais iemesls - Lietuva ļoti nopietni uztver kopienas līdzekļu izmantošanu un aspektu, kas, kas saistās ar legalitāti šo fondu izmantošanā. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešams uh, Nu, pildīt šos uzdevumus tādai iestādai, kuras kompetence un neatkarīgums neuzdotu, neradītu nekādus eh, problēmas un tā, lai eh, varētu arī laikus identificēt jeb kādas problēmas. Mēs jau laikus, eh, balstoties uz mūsu pieredzi, esam varējuši secināt, ka iestāde ļoti rūpīgi un ļoti strikti pilda savus uzdevumus. Tā ir apzinājusi struktūras problēmas un nodrošina, lai tās tiktu risināt. Un šī skrupulozā pieeja, un arī pateicoties pārāk lēnai reakcijai, kādas bija citās institūcijās vērojama, lai risinātu situāciju. Tāpēc arī Eiropas komisija 2011. gadā pārtrauca daļu no atbalsta izmaksas Lietuvai, un tas radīja visai lielu skandālu bet beigu beigās iespējas bija pozitīvs, jo tika pieņemti nepieciešamie lēmumi, lai pilnveidotu pārvaldes un kontrolas sistēmu, un 2012. gadā revīzijas iestāde varēja izdarīt pozitīvus secinājumus par toreizējo situāciju 2012. un 2016. gadā. Deklarētie izdevumi ir sasnieguši visaugstākos punktus. Mēs domājam, ka neraugoties uz to situācija ir tikusi uzlabota un iestāde ir veicinājusi to, lai Lietuvai nav kādas grūtības sistēmas disfunkcionalitātes dēļ vai eh, deklarējot eh, neatbalsta tiesīgus izdevumus. Ir uh, tie, kas uzskata, ka revīzijas iestāde, kas teorētiski neatkarīga un mazāk strikta, kas varbūt ne e, pievērtu acis uz maziem pārkāpumiem, būtu labāks risinājums un tādējādi varētu izvairīties no nepatīkamiem skaidrojumiem Eiropas komisijas priekšā, bet uzskatām, ka esam izvēlējušies grūtāko izvēli kurā ir savi sarežģījumi, bet tas mūs ir darījusi stiprākus. Šie iemesli dēļ esam piemērojuši tādu pašu modeli daudzgadu finanšu schēmai. Un tas ir tāpēc, ka Eiropas komisija uzticas mūsu revīzijas iestādei. Eiropas komisija nav izteikusi kādus komentārus un ir apstiprinājusi institūcijas gada ziņojumu. Līdz ar to mēs varam cerēt, ka 2014. līdz 2020. gada periodā kontroli par struktūru fondu izmantošanu būs atbilstoši. Piebildīšu, ka tad, kad gada ziņojumus apstiprina Eiropas komisija, tad šie ziņojumi tiek izdiskutēti Seima revīzijas komisijā. Mūsu komisija dara visu, kas ir tās spēkos, lai ieteikumi jeb rekomendācijas, kas saņemtas no auditoriem, tiktu laikus ieviestas. Mēs esam gandarīti par to, ka Lietuvai ir pārvaldības un kontrolas modelis, kas nodrošina atbildīgu kopienas līdzekļu izmantošanu. Noslēdzot, Es vēlētos atgādināt, ka parlamenta revīzijas komisija veic ļoti svarīgu darbu tēriņu pārbaudē un izmanto virkni instrumentu, sākot ar budžeta īstenošanas pārbaudi, tiek pārbaudīti revīzijas ziņojumi, efektivitātes ziņojumi, tiek nodrošināta pāraudzība un īstenošana rekomendācijām, tiek riska tēriņi uzraudzīti. Komisija arī ieceļ augstāko revīzijas iestādi, kas eh, pārbauda struktūru atbalstu. No šī komisija uh, analizē ziņojumus, kurus iesniedz augstākā revīzijas iestāde. Jāatgādina, ka, lai nodrošinātu efektīvu līdzekļu izmantošanu, mēs izmantojam ne tikai politiskā spiediena instrumentu, bet arī caurredzamības instrumentu. Pateicos jums par uzmanību, vēlu sekmīgu darbu, jaunas idejas, lai sasniegtu mūsu galveno mērķi - racionālu un efektīvu budžeta līdzekļu izmantošanu. Un, protams, stiprināt izpildvaras atbildību šajā jomā. Jā, vielen dank! Liels paldies Vētkēnis kunga par Veckienes kundze par šīm interesantajām atziņām, par ieskatu jūsu komitejas darbā un liels paldies arī par to, cik atklāti stāstījāt, eh, kādi ir uzlabošanas procesi pēc atklātām problēmām. Es domāju, ka tie ir labi piemēri, kā mēs viens no otra varam mācīties un viens otram varam būt paraugs. Es labprāt gribēju jums vēlreiz atgādināt, ka jūs varat pieteikties runāt, izmantojot šo zaļo formulāru, un tad, ja jūs vēlaties pieteikties, tad es aicinu jūs aizpildīt šo speaking note dokumentu. Un kā pirmajam runātājam no nacionālajiem parlamentiem došu vārdu Rulkoviča kungam no nu, Horvātijas. Lūdzu, kur jūs esat? Predsjedavajući i sve kolegice i kolege. Paldies. Dargie kolēģi, Es eh, tā tad pārstāvu Horvātijas parlamentu. Un es tikai gribēju padalīties ar mūsu pieredzi par budžeta kontroli. Kā jau jūs teicāt ievadvārdos, budžeta pāraudzība un kontrole ir ļoti svarīga, jo sevišķi runājot par līdzekļiem, kurus izmanto politiķi un kurus, par kuriem maksā nodokļu maksātāji. Mūsu gadījumā tas ir valsts revīzijas eh, birojs, kas pārauga to, lai visi līdzekļi tiktu atbilstīgi izmantot. Vai runa būtu par valsts budžetu, vai reģionālo, vai pašvaldību budžetu. Un tā tas ir noticis eh, līdz Horvātijas iestāšanās eh, laikam Eiropas Savienībā. Pēc Horvātijas iestāšanās eh, Eiropas Savienībā šim revīzijas birojam ir jāvēršas Horvātijas parlamentā un tā komitejā par budžeta pāraudzību un jāsastāda bilanci par visām pāraudzītajām instancēm. Un šādi mēs varam pāraudzīt, ko tieši šī iestāde, ko varētu saukt arī par revīzijas palātu, ko tieši tā ir paveikusi. Mums parlamentā nav um, pašas par sevi tādas uh, komitejas uh, par budžeta kontroli. Līdzīgi kā to runāja, kā to teica jau Lietuvas e, kolēģiem, mūsu parlaments arī var saukt pie atbildības vainīgos un lūgt demisiju, ja tas ir nepieciešams. Ir arī zināmi uzlabojumi. Līdz šim institūcija, kas nodarbojās ar revīziju un auditiem, tikai informēja Horvātijas parlamentu par um, padarīto darbu. Taču dažkārt um, bija tā, ka uh, tas notika nepietiekami īsā laika termiņā. Un dažkārt tas aizņēma pat vairāk nekā gadu, un tas nebija pārāk efektīvi. Pašlaik ir tā, ka līdz ko kādai institūcijai ir veikts audits, tā parlamentārā komiteja par um, finansēm un budžetu var sasaukt kopsapulci un pieprasīt, lai visi, um, visas problēmas, visi trūkumi tiktu laboti. Iestāde nodarbojas arī ar uh, budžeta kontroli par uh, gada budžetu, tekušā gada budžetu, vai nu saskaņā ar uh, cilvēku sūdzībām, vai arī ar um, valsts pāraudzības ietveros, un tā mēs varam kontrolēt situāciju, kāda ir um, esošajā gadā. Un no vienas puses tā tad iesaistās eh, šī neatkarīgā institūcija, kas uh, ir šī um, revīzijas palāta, no otras puses tā tad ir arī parlaments. Un tas nozīmē to, ka efektīvi tiek kontrolēts mūsu budžets. Un tas tā arī ir mūsu pamatloma. Paldies! Jā, vielen Dank! An... Jā, liels paldies! Horvātijas budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētājiem par viņu uzrunu. Un tālāk es aicināšu izteikties Zviedrijas Reikstāga pārstāvi Jonas Jokobsen Kjotlo. Kjotlo. Kungs, vārds jums. Jā, pidešēn, sorry. Tack så mycket, tack herr ordförande och... Paldies priekšsēdētājiem. Zviedrijā budžeta kontrolas komiteja pastāv kopš 1990. gadu sākuma, un uh, mēs jau daudz ko esam piedzīvojuši līdzīgi jūsu pieredzēm. Toreiz 90. gados bija krīze finanšu tirgu, un laikā, kamēr nekustamo īpašumu cenas atgriezās pie normālām, daudz, daudz uzņēma bankrotēja. Bankas krīzes rezultātā tika pārņemtas. Un 90. 80. gadu laikā mēs veicām daudzas reformas, mainījām noteikums finanšu sektorā un daudz izmaiņu bija jāveic, lai uzlabotu budžeta kontrolas procesu, kā arī īstenotu pu publisko finansējumu. Gribēju uzsvērt vienu lietu. Zviedrijā mēs uh, vēlējāmies, lai parlaments iegūst ietekmi budžeta īstenošanā un ir ārkārtīgi būtiski, lai tik nodrošināts pienācīgs juridiskais ietvers. Valdība pieņem lēmumus par budžetu, bet mēs uzskatījām, ka tas nav vislabākais veids, kā to darīt. Uzskatījām, ka parlamentam ir jābūt skaidrai ietekmei budžeta procesā, kā arī juridiskam ietvaram, lai izvairītos no izau, izdevuma pieauguma. Mūsuprāt, viens no efektīvākajiem līdzekļiem tā sasniegšanai bija tas, ka mēs pašlaik izmantojam to budžetu juridisko ietvaru, kas pastāv kopš 1990. gadiem. Tas pašlaik ir kļuvis par uh, Uh, ieradumu, un uh, kopš uh, jaunās krīzes mēs esam varbūt šajā ietverā veikuši dažus uzlabojumus, bet pamatlietas paliek tās pašas. Šeit ir četras būtiskas lietas. Pirmkārt, budžeta jomā pastāv atsevišķa komiteja, kas sagatavo budžetu, izsaka priekšlikums uh, ietaupījumiem valsts sektorā. Un uh, tam vajadzētu būt aptuveni 1% no IKP viena ekonomiskā cikla laikā. Tādēļ, ja kaut kur uh, rodas deficīts, to ir iespējams kompensēt citur. Tomēr šim ietaupījumiem būtu jābūt aptuveni vienam procentam. Ir noteikti arī izdevumu griesti. Valdībai ir jānosaka, ka izdevumu griesti it visam, izņemot pensijas, un šos griestus nosaka valdība. Līdz šim valdība vienmēr ir lēmusi par to, kādi ir uh, izdevumu griesti, kāda ir nodokļu griesti, un tādā veidā mēs varam risināt problēmas, kas saistās ar budžeta pārpalikumu un deficītu. Ja mēs paraugāmies uz vietējo un reģionālo sektoru, to, kā viņi veido savu budžetu, tad arī viņiem visi deficīti ir jānovērš trīs gadu laikā. Otra lieta ir strikts eh, budžeta process. Tas iespējams ir viens no visbūtiskākajiem procesiem šajā ietverā, un tas nozīmē, ka valdībai līdz vēlākais 20. septembrim ik gadu ir jāpiedāvā budžets parlamentam, un parlaments to skata divos soļos. Vispirms tiek lemts par budžeta ietveru. Tur ir iekļauti ienākumi plus uh, izdevumi, kas um, tiek sadalīti pa noteiktu laiku, bet uh, viss budžets tiek uh, apkopots uh, kopā visās 27 jomās. Tāpēc uh, kopumā mums ir diezgan liels manevri iespējas. parlaments katru izdevumu jomu skata atsevišķi, un, protams, ka tur ir veikts, ir iespējams veikt pielāgojums, bet tad, ja kaut kur tiek veikts palielinājums, ir jāveic attiecīgs samazinājums citā jomā. Un šis uh, budžeta pieņemšanas process notiek rudenī un tiek pabeigts līdz gada beigām. Mums šķiet, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai tikt nodrošināta pienācīga kontrola par izdevumiem, un eh, tāpēc eh, tiek nodrošināta arī pārbauda par to, kā notiek budžeta līdzekļu izlietošana. Mūsu revīzijas palāta nav parlamenta kontrolē, tā ir neatkarīga institūcija, kas ik gadu veic eh, visu valsts aktivitāšu auditu, gan eh, pārbaudot valdības eh, izdevumus, gan pat Zviedrijas centrālo banku. Un tas tiek vērtēts balstoties uz rezultātiem. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo revīzijas palāta padziļināti analizē vairākas jomas, kuras tā izvēlas, un uh, nonākt pie rezultātiem, pieņemot uh, atzinumu par to, vai pilsoņi saņem vislabāko iespējamo par savu nodokļu naudu. Kopsumā es gribēju teikt, ka budžeta ietvers kombinācijā ar skaidrām kontrolas procedūrām pēc tam ir izšķirīgie faktori, kāpēc Zviedrija tik veiksmīgi kontrolē savus izdevumus, parādu un ekonomiku. Paldies! Jā, vielen herzlichen! Liels paldies, Janlā kungs, par uzrunu Zviedrijas parlamenta vārdā, un tagad es došu vārdu Eiropas parlamenta deputātei Ingai Greslerei. Liels paldies kolēģiem un kolēģiem! kuri mums pastāstīja ļoti interesants lietas. Es gribēju pastāstīt uh, referentam, ko mēs bijām iecerējuši ar šo sanāksmi. Mēs uzskatām, ka tā ir jēga un tā var palīdzēt uh, padarīt intensīvāku mūsu sadarbību. 2012. gada septembrī mēs pirmoreiz saņēmām dokumentu par ES budžeta aizsardzību 2012. gadam, un To mēs ļoti atzinīgi vērtējam. Par to mēs arī iepriekš cīnījāmies. Šajos skaitļos ir teikts, ka 2012. gadā tika veikti maksājumi aptuveni 140 miljārdu eiro apmērā un 4,9 miljārdi eiro nu, tika piedāvāta finanšu korekcija. Ta, sakas bija tādas, ka kasē ieplūda 680 miljonu eiro. Tas kopā ar finanšu korekciju nozīmē aptuveni uh, 3,2% no visiem maksājumiem, un tieši tāpēc te mums ir nepieciešama sadarbība ar parlamentiem, jo gal galā nacionālajiem nodokļu maksātājiem ir um, jāatbild par to, ja budžets um, nesakrīt. vienā dalību valstī, proti Spānijā, finanšu plānošanas periodā no 2000 līdz 2006. gadā bija vairākas dalību valstis, kur bija daudz kļūdu izdevumos, tās bija Spānija, Itālija un Grieķija, un pēc tam atkal tās pašas valstis tikai šobrīd Grieķiju, ir apsteigušas Grieķiju, Poliju un Rumāniju. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar to, ka uz Grieķiju pašlaik uh, tiek ļoti rūpīgi, uh, ska, ļoti rūpīgas pārbaudas, bet uh, to mēs noskaidrosim. Ko es gribēju teikt? Dažas dalībvalstis ar lieliem kļūdu koeficientiem struktūru un lauksaimniecības fondu izlaitojumā nostāda mūs grūtā situācijā, jo uh, Daudzas, eh, dažas dalību valstis eh, ir atbildīgas par lielu kļūdu procentu, un komisija vienmēr uz to reaģē, aicinot uzlabot savas sistēmas. 80% ES budžeta tiek pārdalīti eh, līdz atbildības jomā, un ik gadu mēs redzam, ka 60% kļūdu uh, varētu būt bijušas nebūt, ja dalībvalstī funkcionētu kontrolas sistēmas, un arī šis ir mūsu kopīgs uzdevums. Kā panākt to, lai kontrolas iestādes jūsu dalībvalstīs strādāt labāk un efektīvāk, lai skaitļi sakristu? Un, eh, protams, eh, es zinu, ka no vienas puses visi sūdzas par Eiropas uh, Savienības kontrolas uh, birokrātiju un um, smagnējumu, bet mēs redzam, ka daudz skaitļu nesa, nesakrīt, kāpēc, kādi mums te būtu jāizdara secinājumi. Mēs esam runājuši ar Spānijas, Čehijas un Rumānijas ministriem, arī pateicoties uh, kolēģim Geijeram, kurš uh, šo rīcību uzsāka pagājušajā gadā. Vien, viena lieta ir runāt ar dalībvalstīm, kurās ir vērojami trūkumi, bet pēc tam, kad desmit gadus ir bijušas kļūdas um, norēķinos, komisijai ir jārēģē konsekventāk. Es gribēju atgādināt, ka Spānija kopš 90, 19 gadu laikā vienmēr uzrāda vislielāko kļūdu skaitu, un tad mums uh, nākas teikt, ka mēs laikam esam ļoti pacietīgi ēzeļi arī jaunajā struktūra fondu regulā tiek um, paredzēts, ka notiek uh, šāda informācijas apmaiņa, un tad, ja vieni un tie paši grēcinieki vienmēr kāpjas tiem pašiem grābekļiem, tad ļoti bieži tam tomēr nav nekādu seku. Viss paliek uh, tāpat, kā tas ir, Kaut arī, piemēram, ja mēs to salīdzinām ar uh, ceļu satiksmes pārkāpumiem, tur būtu ļoti skaidrs, ļoti skaidrs sekas, un mēs zinām, ka tiesības kaut kādā brīdī tiek atņemtas. Jūs zinat, ka tas viss uh, ir uz nodokļu maksātāju pleciem. Gal galā jūs maksājat nodokļus, valstis maksā uh, iemaksas ES budžetā, bet pēc tam vēl nākas maksāt arī par finanšu korekcijām. Es domāju, ka šis ir uh, kopīgs uzdevums, ir jāraugās. Es ceru, ka varbūt šeit ir kāds arī Itālijas pārstāvs. Jo e, Balcenes projektā mēs redzējām, kā tur bija kļūdaini izdalīt 300 miljonu eiro. Uh, kuras vēlāk pārņēma nacionālais budžets. Mm. Nevienam šāda nodokļu maksātāja naudas izšķērdēšana nenāk par labu, un tāpēc uh, tam ir jābūt, jābūt zināmām sankcijām, ir nepieciešams uh, neto summu korekcijas, un mēs aicinātu uh, lai tās tiešām tiktu īstenots. Budžeta regula to pašlaik pāredz, un mums vajadzētu aicināt dalībvalstis ievērot atļauto kļūdu koeficientu. Mēs ceram, ka komisija veiks īpašas procedūras attiecīgajos gadījumos. Un ja šis kļūdu koeficients ir pārsniegts, tad kontroli būtu jāveic tieši komisijai. Tajos projektos, kur ir konstatēts, ka nav bijis kļūdu, kur, kur, ir, kur ir kļūdas, mēs uzskatām, ka ir jāprasa zināma naudas summa atpakaļ, aptuveni 3% apmērā. Uh, Būtu lieliski, lai mēs nodrošinātu sadarbību ar jums un Nacionālajām revīzijas palātām, lai panāktu to, ka dalību valstu administratīvās problēmas nenodrošinot pienācīgu pārvaldību nekaitētu līdzekļu apgoja reģionos un es labprāt priecātos par attiecīgu sadarbību. Jā, vielen Dank. Jā, liels paldies, Greslas kundze. Greslas kundze, kur pārstāv budžeta kontrolas komiteja, pieminēja vairākus punktus, kas mums Eiropas parlamentā ir ārkārtīgi svarīgi, bet rada arī grūtības, jo te ir jārunā arī par uh, dalību valstu atbildību. Un tāpēc es gribētu jautāt, vai Nacionālo parlamentu pārstāvi vēlas par to izteikties. Šajā pirmajā diskusiju kārtā mums vēl ir nedaudz laika. Līdz es došu vārdu mūsu Eiropas revīzijas palāca priekšsādātājiem Viktoram Kaldērai. Tagad es došu vārdu deputas kundzē no Itālijas. Nē, Rielo Frančesko kungam. Sì, buongiorno tutti. Paldies, labdien visiem klātesošajiem. Dargie kolēģi, es vēlētos um, ar jums dalīties um, pārdomās par um, tēmām, par kurām šodien runājām. Šīs problēmas, manuprāt, ir eh, tādas pašas eh, diezgan daudzās no mūsu asamblējām un parlamentiem. Runājot par grūtībām, kādas rodas eh, pārvaldot budžetu. Jaunā pārvaldības sistēma ir saņēmusi diezgan lielu kritiku un diezgan pamatoti ir kritizēt aspekts eh, - demokrātijas trūkums. Um, runājot par eh, kopienu līmenī pieņemto, pieņemtajiem lēmumiem un sakām valsts līmenī. Un šeit es konkrētām domāju par eh, ziņojumiem, kuras sastāda parlaments un citas valstu institūcijas. Ir skaidrs, ka atsevišķi izvērtējumi, kur runā par tehniskām lietām, attiecas tikai uz uh, konkrētām uh, iestādēm. Mūsu gadījumā tas ir izstata valsts uh, statistikas institūts, kas sniedz statistikas datus Eurostat iestādē un komisijai. Taču nav pieņemams, ka valsts centra, valstu centrālās bankas un citas institūcijas um, aizbildinoties ar um, Eiropas disciplīnas um, programmām, grauja kopējo sistēmu. Es vēlētos runāt uh, par uh, tā saucamā fiskālo padomi, kas ir uh, saistīts ar um, budžeta nolīgumu un sešpaku. Šī iestāde pārauga valsts līdzekļu valsts līdzekļu pār uh, valdi, un, kā jau jūs zināt, Itālija ir nedaudz aizkavējusies. Tā ir viena no pēdējām valstīm, kas uh, īsteno praksē šī um, organizācijas darbību. Un varbūt, ka mēs arī nedaudz šobrīd par to maksājam, maksājam par šīm kļūdām, ka esam novēloti ieviesuši šādu organizāciju, kas um, autonomā un neatkarīgā veidā pārvalda un pārauga budžeta izpildi. Šī iestāde ir nostādīta līdzās parlamentam, lai nodrošinātu sadarbību ar attiecīgajām komitejām parlamentā. Mēs ceram, ka šīs um, iestādes izveide palīdzēs veicināt um, finanšu pārvaldības eh, procedūras. Pat ja šī izveide izriet no 2012. gadā pieņemtam likuma, jāteic, ka realitātē šī iestāde vēl pilnvērtīgi nedarbojas. Uh, jo ir vairākas eh, tehniskās struktūras, ko kontrolē ministrijas un Itālijas bankas, kas ir monopolizējušas visus pakalpojumus, kas, eh, kam būtu jāatbalsta šis eh, likumdevēja birojs, kam būtu jāveic šis izvērtējums. Tātad šeit rodas faktiski konflikts starp tehniskajām un politiskajām iestādēm. Un jaunie noteikumi, kas regulē valsts finanšu pārvaldību Eiropas līmenī, zināmā mērā ir pie vainas eh, šo problēmu uh, sakarām. Līdz ar to mēs vēlamies apvienot abus aspektus, politisko un tehnisko, lai izvairītos no šī konflikta. Uzskatu, ka ir jānodrošina nodalījums starp uh, labu pārvaldību un politiskajiem lēmumiem parlamenta līmenī. Ir nepieciešami no valdības un no parlamenta neatkarīgi, neatkarīgas iestādes, jo datu izstrāde attiecas uz ārējām iestādēm, taču pāraudzība ir parlamenta kompetencēm. Mēs ceram, ka jaunā iestāde, jaunais birojs, kas uh, tiek uh, ieviests Itālijā, varēs atbildēt uz šīm problēmām. Paldies! Tagad došu vārdu Polijas senāta pārstāvim Kleinākungam. Paldies! Esmu Kazimis Kleina un esmu Polijas senāta budžeta kontrolas komitejas pārstāvis dāmas un kungi. Paldies par šīs konferences organizēšanu. Tam un maniem kolēģiem ir ļoti būtiska. Runājot par um, budžeta kontroli un budžeta pārvaldību, tas ir ļoti būtisks jautājums gan senātam, gan um, parlamenta apakšpalātai. Polijā ir iestāde, kas strādā ar šiem jautājumiem. Tā ir revīzijas palāta. Tam ir jau visnotaļ senas tradīcijas, taču šī iestāde nav perfekta un joprojām ir iespēja veikt uzlabojums. Mūsu revīzijas augstākā palāta veic uh, kontroles pēc uh, parlamenta vai senāta komiteju pieprasījuma, bet arī pēc, un arī pēc uh, atsevišķu parlamenta deputātu pieprasījuma. Līdz ar to deputātiem ir zināma ietekme uz to, ko tieši revīzijas augstākā palāta kontrolēs. Protams, ka ne jau visas prasības tiek ņemtas vērā tas nav iespējams, jo mums ir 600 eh, parlamenta deputāti, un ja katrs eh, nākt klajā ar šādiem pieprasījumiem, tad nebūtu iespējams to īstenot. Taču, jebkurā gadījumā mūsu parlamenta ietekme uz eh, šo procedūru ir visnotaļ liela. Un parlamenta apakšpalāta Polijā um, sistemātiski strādā ar kontrolas jautājumiem. Tas ļoti svarīgi ir pēc semestra noslēguma, kad um, parlaments uh, pieņem iepriekšējā gada budžetas um, kontroli. Mums ir tā sauktā stingrie, polijā tā sauktie stingrie izdevumi, kas tiek sastādīti balstoties uz atsevišķiem tiesību aktiem. Tas attiecas uz izglītības, uz aizsardzības politiku, un šajos gadījumos mums nav lielas ietekmes uz šo budžeta uh, sadali. Mana komiteja Polijas senātā regulāri satiekas ar ministriem, kas mūs informē par budžeta īstenošanu. Kas attiecas uz mūsu saikni ar Eiropas parlamentu, tad mums šī saikne ļoti svarīga. Mēs uzskatām, ka atsevišķi izdevumi un līdzekļi netiek izmantoti efektīvi. Un um, arī Eiropas institūcijām, kā arī valstu institūcijām vēl ir iespēja uzlabot um, šo praksi. Tas, piemēram, attiecas uz Eiropas sociālo fondu. Šajā sakarā varbūt vaina ir abās pusēs. Problēmas varētu būt gan valsts pusē, mēs neesam pietiekami efektīvi, taču tajā pašā laikā Eiropas Savienības eh, veiktais, eh, veiktās procedūras arī nevienmēr ir perfektas, līdz ar to šie līdzekļi nevienmēr tiek eh, pietiekami efektīvi sadalīti un tērēti. Paldies, kolēģi, par jūsu informāciju. Zviedru kolēģi teiktais un pieredze mums ir ļoti vērtīga par budžeta sastādīšanu un par visu pārējo. Tas ir ārkārtīgi uh, interesanti un svarīgi. Mūsu sistēma ir līdzīga, tā gan nav identiska, taču es domāju, ka Zviedrijas pieredze pilnīgi noteikti varētu būt iedvesmojoša pieredze polijas valdībai. Un arī Zviedrijas pieredze ir svarīga tādā ziņā, ka runājot par vietējo pašvaldību budžeta samazinājumu, tas varētu būt ļoti noderīgi, jo mums ir tātad arī valsts uh, un pašvaldību deficīts, un mēs uh, mēģinām to samazināt. Ekonomiskā situācija Polijā ir diezgan laba, taču mums vēl ir nepieciešams veikt daudz un dažādu izmaiņu. Liels paldies! Tālāk došu vārdu Muldera kungam no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji! Es eh, arī klausos šo interesanto diskusiju komitejā darbojos jau vairākus gadus, un daudzi pieminēja 1999. gadu, kad Eiropas parlaments pirmo reizi atteica budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas komite, komisijai. Tas radīja lielu troksni un tika izveidota komisija, kas izmeklēja naudu Eh, kas izmeklē naudas izlietojumu. Gal galā tika nonākts pie secinājuma, ka ir grūti atrast kādu Eiropas eh, komisijā, kurš ir atbildīgs par Eiropas eh, naudas izmantojumu. Rezultātā komisija atkāpās, tika sastādīta jauna komisija, Prodīkunga vadībā, tika radītas attiecīgas struktūra vienības, kas atbild par budžeta izlietojumu, bet uh, ievērojumu uzlabojumu mēs neredzam un saskaņā ar oficiālajiem skaitļiem, ko sniegusi Eiropas revīzijas palāca situācija kļūst vēl sliktāka. Paturot to prātā, ka ir grūti atrast kādu, kurš uh, ir atbildīgs, Eiropas parlaments budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūcijā uh, atzīmē, ka dalību valsts, lai kāds uzņemtos atbildību, it īpaši tāpēc, ka 80% budžeta ir kopīgās atbildības sfērā. Tāpēc parlaments prasa, lai kāds eh, dalību valstīs federālā vai vietējā līmenī nāktu klajā ar paziņojumu, ka nauda ir izmantota atbilstoši vai nav, un kādam šī atbildība ir jāuzņemas. Mūsu demokrātiskajā sistēmā ir ierasts, ka parlamenta priekšā netiek uh, teikta taisnība, jo tas um, nav politiski izdevīgi. Un tāpēc uh, pašlaik uh, mēs par to runājam desmit gadus, un Tagad, kad ir izdota šī rezolūcija, ir nepieciešams, lai dalību valstīs kāds uzņemtos atbildību par to, kā tiek izmantot Eiropas nauda. Pašlaik ir stājusies spēkā jauna finanšu regula, un tajā ir paredzēts pirmo reizi, ka dalību valsts eh, visu paredzētu prasību, ka dalību valsts visu dara atbilstoši noteikumiem. Mums ir viedoklis, ka tas dalību valstīm ir jāpadara izdevīgi. Es eh, labprāt gribētu dzirdēt no klātesošajiem, kā šo domu uztver dalību valstīs, jo mans uzskats ir tāds, ka mēs nevaram 19. gadu pēc kārdas uh, pieļaut uh, tik lielu kļūdu procentu, mm, kāds saskaņā ar starptautiskiem standartiem nav pieņemams. Kaut kas ir jādara, lai situāciju uzlabotu. Lielas paldies kolēģim Mulderim. Tālāk došu vārdu Nīderlandes apakšpalātas parlamenta pārstāvim Hīrumam. Thank you very much. Uh... Liels paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos atbildēt arī uz Gresles un Muldera kunga uzdotajiem jautājumiem. Es vēlētos to darīt, jo esmu nobažījies par atbalsta līmeni ES uh, institūcijām un pašai savienībai no mūsu pilsoņu puses. Uh, mūsu sabiedrībā pieaug skepse, un es domāju, ka tas tā nav tikai Nīderlandē. Un tas, zināmā mērā, ir saistīts ar to, ka nav bijis iespējams nodrošināt uh, mūsu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu ēs līmenī. Es uh, domāju, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, kurš ir jārisina. Nu, kā jau pareizi norādīja Greslis kundze, aptuveni 80% no mūsu budžeta, no ES budžeta tiek izmantots eh, dalību valstīs saskaņā ar dalītās pārvaldības principiem, un tādēļ arī dalību valstis ir līdzatbildīgas par naudas izlietojumu. Deviņpadsmit gadus pēc kārtas Eiropas revīzijas palāta ir sniegusi negatīvus atzinumus par ES līdzekļu izlietojumu, un dalību valstīm par to ir jāuzņemas atbildība. Es piekrītu Muldera kunga aicinājumam. sniegt individuālas deklarācijas, kas palīdzētu uzlabot līdzekļu izlietojumu. Es eh, priecājos, ka kolēģi šeit, eh, kas šodien ir klāt, piekrīt šīm bažām un arī ir noraizējušies par to, kā uzlabot līdzekļu izmantojumu. Un es domāju, ka tās būs diskusijas, kas būs mūsu sanāksmes otrajā daļā. Vai tas nozīmē, ka mums vajadzētu labāk uzmanīt individuālu dalību valstu kļūdu procentus? Jo pašlaik uh, mēs īsti to neredzam. Paldies! Gribētu izteikt vienu priekšlikumu. Ir pieteikušies vēl divi runātāji, un tad es domāju, mēs varēsim pievērsties mūsu sanāksmes otrajai diskusiju kārtai. Un tagad došu vārdu Spānijas senāta pārstāvim Dēlas Heras kungam. Lūdzu! Presidente, buenos días a todos, estimados kolēgas. Paldies, priekšsādātāji. Labrīt visiem. Un uh, turpinot to, ko teica iepriekšējie diskusijas dalībnieki, es vēlētos teikt, ka nav pārsteidzoši, ka pēc 19 gadu revīzijas, ko veica Eiropas revīzijas palāta, joprojām atrodas valstis, kuru vidū ir arī Spānija, uh, kurām kļūdu skaits ir e, liels, un es esmu budžeta kom komisijas e, loceklis un e, pārbaudu budžeta tēriņa efektivitāti. Un es nemaz nezināju situācijas apmērus. Un, un tas piediens uz uh, Spānijas situācija nāk no reģionālajām institūcijām un no revīzijas palātas. Un senāts veids mm, kopīgo kontroli par tēriņiem. Nesen kongress un senāts pagājušā nedēļā izmantojot parlamenta ceļu, Lopesa kungs arī uh, ir parlamenta loceklis. Mēs izveidojam neatkarīgu fiskālās kontroles komisiju, kas nu skata parādus un griestus visās finanšu iestādēs, ne tikai vispārēji administrācijā, bet arī reģionālā līmenī un arī skatot sociālos jautājumus un Eiropas. Es domāju, ka Montoro kungs ministrs eh, arī tika izsaukts eh, šeit, lai atskaitītos par problēmām, un mēs eh, Spānijā izmantojam līdzekļus no Eiropas Savienības, un tas mums ir palīdzējis reģionāli attīstīties. Paldies! Paldies! Un tagad pēdējais runātājs pirmajā diskusiju kārtā būs Eduardo Kaprita no nu, Portugāles. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, queria, antes de mais, saudar a importância deste. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos sākumā uzsvērt eh, to, cik nozīmīga ir šī viedokļa apmaiņa. Ņemot vērā to, ka šis ir periods, kad eh, ir lielas bāžas par Eiropas projekta nākotni un budžets tiek diskutēts nacionālā līmenī. Uh, tiek runāts par to, lai veiksmīgi tiktu kontrolētis publiskie tēriņi, un šādas diskusijas ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi, tā, lai mēs apmainītos uh, savā pieredzes stāstījumā ar Eiropas parlamentu un valstu parlamentiem, un uh, ļoti svarīgas diskusijas par uh, izmaiņām nākotnē un veidu, kādā pēc tam uh, budžeti tiek izmantoti un par veidu, kādā ir jāsasniedz mērķi. Katrā ziņā te ir ļoti svarīgi jautājumi. Pavisam īsi es vēlējos teikt, ka Portugālē, nu, vai te būtu vispārēji iemesli, vai tāpēc, ka šī ir valsts, kurai ir grūta budžeta piemērošanās tad e, būdžets ir e, diskusiju centrā iekšienā, un, un to, tam ļoti cieši seko parlaments. Pavisam īsi vēlējos paskaidrot, kā mūsu parlaments e, seko budžeta īstenošanas jautājumiem. Katru mēnesi mēs publicējam ziņojumu par valsts budžeta izpildi. Šis ziņojums tiek nodots parlamentam un katru ceturksni parlamentā tiek rīkotas debates. Tur piedalās eh, budžeta un finanšu komisija un valdības pārstāvi, un tiek runāts par to, kā tiek budžets izpildīts. Otra lieta. Tā kā atsauces rādītājs ir neatkarīgo iestāžu uh, sniegums, eh, un tas ir līdzīga sistēma ir ASV un apvienotā karalistē. Mēs esam izveidojuši tehnisko nodaļu budžeta atbalstam, un līdz ar to tā ir neatkarīga kvalificēta iestāde, kas eh, sadarbojas ar Finanšu un budžeta komisiju, un tā regulāri izstrādā ziņojumus par budžeta izpildi, un uh, valsts parāda svārstībām. Pēc tam parlaments prasa četrus specifiskus revīzijas mm, pārbaudas divas un tiek veiktas no iekšējo kontroles iestāžu puses, par kuriem atbild valsts un nacionālā līmenī Un te ir sasaiste ar revīzijas palātu, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Valsts eh, revīzijas palāta iesniedz savu valsts līdzekļu novērtējumu un veic ieteikumus par veicamajām gro, grozījumiem budžeta pārbaudē un mm, tā tiek regulāri uzklausīta leģislatīvās procedūras ietvaros saistībā ar budžetu. Visbeidzot, es sveicu šeit Eiropas revīzijas palātas priekšsēdkāderas kungu, Eiropas eh, e, revīzijas palāta regulāri piedalās procesos un tieši uh, Nu, sanāksmi gaitā tiek iepazīstināts ar Eiropas revīzijas palātas atzinumu, un līdz ar to var būt atklātas debates par Eiropas un nacionālajiem auditiem par līdzekļu pārvaldību. Un noslēgumā es uzskatu, ka sabiedrības tēriņu laba kontrole um, nozīmē veikt izvēli. Uh, Jo pretēji eh, jābūt selektīviem, ir jānosaka, kas tiek pārbaudīts, ir jānosaka prioritārie sektori. Var un būtu par lielām investīcijām vai atbalstu nodarbinātībai. Nu, prioritātes var atšķirties valstīs, bet eh, jābūt ļoti selektīviem, jo pretējā gadījumā, ja mēs dosim, sniegsim tādu iespēju, ka mēs visu kontrolējam, tad uh, varēja saprast, ka mēs neko tā īsti nemaz nekontrolējam. Otrais aspekts - informācija, ko mēs saņemam no Eiropas eh, parlamenta kolēģiem par pārkāpumiem un kļūdām atsevišķās valstīs. Tā ir ļoti svarīga informācija. Bet es domāju, ka mums arī ir jāuzlabo mūsu analīzes kvalitāte un mums ir jātiecas uz. uz ekonomisko efektivitāti ņemot vērā tēriņus. Nebūs gana pārbaudīt eh, pārkāpumu klātesamību, bet jāraugās, vai veiktie tēriņi prioritārajos projektos nodarbinātības vai inovācijas atbalsta mm, politikas tēriņa, vai šiem tēriņiem ir bijuši ekonomisks iespējas vēlamajā līmenī uz cilvēkiem, kas mums ir uzticējušies un kas mums ir ļāvuši pieņemt šos tēriņus, ir jāraugās uz šo tēriņu efektivitāti. Uh, Jā, liels paldies kolēģim. Šī bija ļoti dzīvīga diskusija, kurā iezīmējās dažādi aspekti. Uh, Nu, šķiet, ka te mēs varam pielikt punktu šī rīta diskusijas pirmajai daļai. Un tagad dosim vārdu Eiropas revīzijas palātas priekšsādātājiem Kaldēras kungam, kuru mēs laipni sveicam šajā starpparlamentu konferencē. Un vēl es gribēju uzsvērt to, ko teica šeit Kapītas kungs un citi. Šī ir ļoti svarīga tikšanās, un eh, Eiropas parlaments uzskata, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai nacionālo, eh, lai parlamenta budžeta kontrolas komiteja un dalību valstu budžeta kontrolas komitejas nonāktu pie vienota kopsaucēja par to, ko nozīmē veiksmīga budžeta pārvaldība, un tāpēc mēs eh, priecājamies, ka tik daudz kolēģu no dalību valstīm šodien ir ieradušies Briselē. Uh, Vēl es gribēju norādīt, ka otrajā diskusijas kārtā ir, paredzētas, uh, ir paredzēti oranžas krāsas uh, formulāri, kuros uh, pieteikties runātājiem, tāpēc, ja jūs vēlaties izteikties, tad aizpildiet šos oranžos formulārus. Tas uh, sekretariātam palīdz tikt galā ar šiem pieteikumiem. Un tagad došu vārdu Kaldēras kungam ievadvārdiem. Paldies priekšsādātājiem! Tērē kungs, godājumie Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu pārstāvi, dāmas un kungi, man ir liels gods, ka es esmu uzaicināts uh, teikt uzrunu starp parlamentu uh, komitejas sanāksmē pār uh, valsts sektora izdevuma pārbauda, kas ir ļoti būtisks elements uh, pārskat nodrošināšanā. ES budžeta kontrola nodroš, uh, gādā par īpašiem izaicinājumiem un uh, arī tāpēc, ka 80% ES fondu pārvalda kopā komisija un dalību valstu iestādes. Tāpēc es gribētu padalīties dažos novērojumos par šiem izaicinājumiem no revīzijas palātas perspektīvas. Es mēģināšu pakomentēt tos jautājumus, kas ir piedāvāti šīs dienas diskusijām, proti, kā panākt rezultātus, kā samazināt administratīvo slogu, padarot kontroli un revīziju efektīvāk, kā arī uzlabojot caurskatāmību tēriņiem kohēzijas un lauksaimniecības politikā. Eiropas pilsoņiem ir tiesības zināt, eh, par ko tiek iztērēta viņa nauda, vai tā tiek iztērēta pienācīgi un vai tā sniedz pievienoto vērtību. Kas attiecas uz ES budžetu, viņiem ir tiesības sagaidīt nepieciešamo nodrošinājumu, ka ES eh, pārskati ir patiesi, ka tiek ievēroti izdevuma noteikumi un ka uh, fondi tiek pienācīgi pārvaldīti. To prasa es līgumi. Tomēr šādu garantiju sniegšana es pilsoņiem ir pierādījies kā būtisks izaicinājums ES institūcijām un dalību valstīm. Dažu gadu laikā ir panākts labs progress, tomēr ir vēl ilgs ceļš ejams līdz ES pilsoņi varēs, mūs, um, varēs saņemt pārliecinošas atbildes uz šiem trim jautājumiem. Uh, Tas ir vēstījums, ko jūs atrodat revīzijas palātas ikgadējā ziņojumā par 2012. gada īstenošanu, kas tika publicēts pagājušajā nedēļā. Ziņojums sniedz pārskatu par to, kas, um, kāda ir es finanšu pārvaldības pašreizējā situācija īsumā. Revīzijas palātas 2012. Uh, gada pārskatā ir teikts, ka mēs zinām, kam tiek izmantota es nauda. Es uh, grāmatvedības pārskati, ko sagatavo komisija, ir uzticami un tādi tie kopš 2007. gada. Mēs zinām arī to, ka ne visi līdzekļi tiek izmantot pienācīgi. Palāta secina, ka maksājumi no ES budžeta uh, ir bieži ir kļūdai, bieži ir kļūdaini un uh, uzskata, ka 2012. gadā kļūdu procents maksājumiem bija 4,8%, bet nav pietiekamu dātu par kopējo vērtību, ko es budžets sniedz pilsoņiem. Komisijas uh, pārvaldības un ziņošanas sistēmas vēl nespēja nodrošināt pietiekam atbilstīgu un uzticamu informāciju par rezultātiem, kas iegūt no ēs līdzekļu izmantojuma. Šī brīža situācija rāda, ka uh, ir grūtības, kas saistīts ar es budžeta pārvaldi un kontroli. Kaut arī pēdējos gados ir panākti zināms progress. Komisija ir jāsadarbojas ar dalību valstu iestādēm, lai nodrošinātu ES budžeta pārvaldi un kontroli. Papildus izaicinājums ir nodrošināt to, lai es budžeta izlietojums būtu atbilstošs ārējā audita un politiskās uzraudzības vadlīnijām, kas arī pastāv es un dalībvalstu līmenī. Lai nodrošinātu nepieciešamās garantijas ES pilsoņiem par līdzekļu izmantojumu, ir trīs līmeņi, kuri ir jāuzlabo. Pārvaldības līmenis, ārējā ārējās revīzijas līmenis un politiskās uzraudzības līmenis. Tiem ir jāklājas vienam uz otru, lai nodrošinātu, ka katrs nākamais līmenis sniedz lielākas garantijas. Bet eh, šim modelim ir arī zināma netieši ietekme. Jūs vēlaties eh, efektīvu sab sabiedrisko auditu un politisko uzraudzību ir nepieciešams veidot efektīvas eh, pārvaldības un kontrolas sistēmas. Komisija tās ir uzlabojusi un kopš 2006. gada, 4. gada Tā mēģina īstenot integrētu iekšējās kontrolas ietvaru, kas ietver arī pārvaldību un kontrolu dalību valstīs. Palāta šādu priekšlikumu izteica 2002. gada atzinumā par vienoto revīzijas modeli. Jaunā finanšu regula nodrošina prasības, uh, kas, um, ja, kurām dalībvalstīm jāatbilst uh, savās pārvaldības deklarācijās un tā paredz dalībvalstīm iespēju izmantot šo garantiju kā bāzi nacionālajām deklarācijām par es līdzekļu izmantojumu. Līdz šim komisija galvenokārt ir pievērsusies likumības un maksājumu atbilstības pārbaudēm. Komisijas uh, mērķis ir bijis uh, panākt, lai maksājumi ar kļūdām uh, nokristot zem 2% līmeņa, bet šis līmenis vēl nav sasniegts. Revīzijas palāta uzskata, ka kļūdu procents kopš 2007. gada nedaudz samazinās, tomēr kļūdu procents joprojām ir būtisks un palāta vērtē, ka, tā pēdē, ka tas pēdējo trīs gadu laikā ir pieaudzis. Vairums kļūdu, kas parādās 80% budžeta kohēzijas un lauksaimniecības jomā ir dalītā komisijas un dalībvalstu pārvaldībā, tāpēc ir skaidrs, ka nacionālās un reģionālās iestādes varētu darīt vairāk, lai atklātu kļūdas. Revīzijas uh, palātas novērtējums rāda, ka iekšējā kontrola daudzās iestādēs ir tikai daļai efektīva. Papildus tam darījuma pārbaude pierāda, ka vairāk nekā pusi no kļūdām būtu iespējams labot, ja uh, nacionālās eh, iestādes būtu veikušas pārbaudi pirms uh, veiktu atmaksas pieprasījums komisijai. Daļa no problēmas uh, finanšu korekcijas šī brīža sistēmā ir tāda, ka tā neveicina dalību valstu iestāžu vēlmes izvairīties no kļūdām vai mm, garantēt to, ka nauda tiek atgūta no saņēmējiem. Tomēr uh, izdevuma no, nu, noteikumi arī savā ziņā ir vainojumi pie šīs situācijas. Daudzos gadījumos eh, tie ir pārāk sarežģīti un juridiskais ietvers pārāk pie, pievēršas eh, resursu piešķiršanai un regulē to, kā nauda ir jātērē, nevis pietiekami risina situāciju ar rezultātu sasniegšanu. Revīzijas palāta aizstāv atšķirīgu pieeju tādu, kas lielāku uzsvaru liek uz rezultātu sasniegšanu. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies panākt labāku līdzakļu izmantojumu. Mēs uzskatām, ka laba kvalitāte nodrošina noteikumu ievērošanu un palīdz sasniegt eh, rezultātus. Izdevuma programmas ir jāveido tā, lai tās sasniegtu abus šos mērķus, nodrošinātu caurskatāmību, eh, pietiekamu pārskatu un Eh, revīzijas iespējas. Tas prasa, lai tiktu pārskatītas eh, pārvaldības un kontrolas sistēmas, nodrošinot to, ka es izdevumi nodrošina rezultātu sasniegšanu. Līdz šim tās galvenokārt ir bijušas vērstas uz uh, maksājuma likumības pārbaudi. 2014. līdz 2020. gada plānošanas periods ir zelta iespēja, lai panāktu šo mērķi un radītu labāku ES budžeta līdzekļu izmantojumu kultūru. Pēc ilgām diskusijām Eiropas institūcijas ir vienošās, ka tiks pieņemti leģislatīvi priekšlikumi izdevumu programmām. Turklāt nākamajos septiņos gados aptuveni 800 miljārdi eiro tiks izmantoti dalītā pārvaldībā, kohēzijas un lauksaimniecības jomā. Revīzijas palātē publiski atzinumus par šiem galvenajiem leģislatīviem priekšlikumiem, un tie ir iekļauti pie dokumentiem, ko jūs esat saņēmuši šajā sanāksmē. Palāta uzskata, ka ir nepieciešams vienkāršot noteikumus un uzlabot um, tēriņu programmu struktūru, bet uh, zināmā mērā tas ir nokavēts, kas attiecas uz kohēziju. Daudzi elementi ir jāregulē vēlāk un zemākā juridiskā līmenī. Mēs uzskatām, ka arī nākotnē kopējais juridiskais ietvers paliks sarežģīts, būs seši noteikumu līmeņi un atsevišķos gadījumos arī nacionālās likumdošanas līmenis. Rezultātā palāta uzskata, ka administratīvais sloks ES un nacionālajām administrācijām paliks augsts. Runājot par pārvaldības un kontroles noteikumiem palāta augstu vērtē to potenciālu, kāds ir dalību valstīm vienkāršojot to es programmu administrāciju. Tomēr palāta uzskata, ka komisijai būtu jāpiešķir stingrāka loma, akreditējot nacionālās pārvaldības iestādes, un tai būtu jādod iespēja pārbaudīt arī uh, šo vietējo iestāžu uzticamību. Komisijai ir nepieciešams piedāvāt uh, pasākums, lai nodrošinātu nacionālo iestāžu atbilstības deklarāciju kvalitāti un informāciju, ko tās sniedz par programmu īstenošanu. Šī informācija un garantijām, šai informācijai un garantijām jābūt pietiekamas kvalitātes, lai nodrošinātu gan ES, gan Nacionālo parlamentu kontrolas um, vajadzības. Palāta uzskata, ka programmas kohēzijas politikā ir jābalsta uz rezultātiem un jānosaka skaidrāki mērķi, kā arī jāievieš piemēroti rādītāji, sasaistot maksājumus ciešāk ar rezultātiem un uzlabojot uzraudzības un rezultātu novērtēšanas prasības. Ņemot to vērā, ir jāturpina izstrādāt jauni elementi, kas varētu sniegt ieguldījumu ceļā uz labāku kultūru budžeta izmantošanā, kas vērsta uz uh, labākiem rezultātiem. Tas uh, iekļauj informāciju, tas iekļauj uh, nacionālo partnerību līgumus, uh, jaunas rezultātu ietveras un rezerves. Uh, Kas attiecas uz kopējo lauksaimniecības politiku, revīzijas palāta ir paudus līdzīgu viedokli par juridiskā ietvera sarežģītību, par deleģēto un īstenošanas aktu pieaugušo izmantošanu, nepieciešamību stiprināt komisijas uzraudzības lomu un uh, pārvaldības un uh, kontrolas uh, noteikumu raksturu, kas vairāk vērsts uz izmantošanu ir apdraud, uz kārts ir likta Eiropas pilsoņu uzticība. Ja mēs vēlamies pārliecināt es pilsoņus par to, ka ir nepieciešamas es līmeņa programmas, viņiem ir jāzina, ka tās sniedz pievienoto vērtību. Sniedzot tiem garantijas, ka es nauda tiek izmantot saskaņā ar noteikumiem, nebūs pietiekami. Minēšu konkrēts piemērs kad es līdzekļi tiek izmantoti, lai uzbūvētu vai atjaunot kādu jūras ostu, tad nav ne pietiekami ar to, ka mēs zinām, ka par noliktavām un dokiem ir samaksāts. Pilsoņiem ir jāzina, ka šīs um, infrastruktūras būves tiek izmantotas, lai tur varētu pietāvoties kuģi, lai tiktu pārkrautas krāvas uz sauszemes un dzelzceļa transporta. Tie ir tie rezultāti, kas viņiem ir ilgtermiņā jāredz. Un tas nozīmē, ka ir jāraugās tālāk pārējais budžetu. Uh, Šobrīd uh, šāda projekta uzraudzība nenotiek uh, kopīgi. Tad, kad tiek kopīgi tērēta dalībvalstu un es nauda kohēzijas projektiem, nacionālais uh, līdzekļu izlietojums tiek vērtēts dalību valstīm, bet es līdzekļu izmantojumu pārbauda Eiropas institūcijas. Es domāju, ka pārskats varētu būt labāks, ja šeit notiktu dubulta uzraudzība. Pieaugot situācijas saspringumam saistībā ar pu publiskajiem līdzekļiem, ir jāpievērš uzmanība labākam līdzekļu izmantojumam gan es, gan nacionālajos budžetu. Pārēja uz veicina, veicināja centienu stiprināt es ekonomisko pārvaldību varētu sniegt iespējas uh, lai to panāktu, piemēram, jauni noteikumi ekonomikas un fiskālajā uzraudzībā, ieskaitot pasākumus, harmonizējot dalību valstu uh, budžeta un grāmatvedības ietvaru. Eiropas parlaments un uh, publiskās revīzijas institūcijas, tāda kā Eiropas revīzijas palāta, spēlē būtisku lomu, lai panāktu pozitīvu attīstību finanšu pārvaldībā tuvākajos gados, lai panāktu uh, labāku budžeta līdzekļu izmantošanu pilsoņu vārdā. Man ir bijis, bijis liels gods eh, šobrīd teikt jums šo uzrunu un uzklausīt jūsu diskusiju. Liels paldies par uzmanību. Liels paldies, eh, Kaldēris kungs, par šo ievadrunu diskusiju otrajā kārtā. Un diskusijā pirmais izteiksies Romāns Haiders. Austrijas Nacionālās pārdomas loceklis Haiderkungs vārds jums. Paldies priekšsādātājiem! Revīzijas palāts priekšsādātāji godājumie kolēģi. Vairākas reizes jau ir runāts par to, ka ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu, ja mēs vēlamies, lai es tiktu vērtēts atzinīgi. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams šo līdzekļu izmantojumu efektīvu kontroli. Pēdējo gadu laikā spiedīga nepieciešamība ir parādījusi, ka es kontrolas uh, arhitektūra ir jāuzlabo, un šajā saistībā ir ārkārtīgi būtiska arī rezultatīvitātes, produktivitātes pārbauda. Līdz šim ir pierādījies, ka um, gatavojot deklarācijas tiek veikta līdzekļu izmantojuma likumības pārbauda, bet ar to vien nepietiek, jo tas um, neatbilst arī jaunajām direktīvām un regulām. Šī iemesla dēļ mm, ir nepieciešams uh, iesaistīt visas kontrolas uh, institūcijas jaunās kontrolas arhitektūras izstrādē, it īpaši sistemātiski pārbaudot ES līdzekļus. Nacionālie, Nacionālās revīzijas palāts un kontrolas institūcijas šajā ziņā ir gūšas būtisku pieredzi, kuru vajadzētu izmantot, lai nodrošinātu kontrolas arhitektūras uh, turpmāku izveidi iesaistot Nacionālās revīzijas eh, palātas, to pieredzi un zināšanas. Jā, vielen dank. Jā, liels paldies Heiderkungam. Šobrīd man eh, neviens vairs nav pieteicies runāt no nacionālajiem parlamentiem, bet no Eiropas parlamenta ir pieteikusies Grēslas kundze wie immer schwören wir uns jetzt ewig. Vienmēr mēs te zvēram sev mūžīgu draudzību. Bet uh, tas ir ļoti nekonkrēti, tāpēc es gribētu uzdot jautājumu Lietuvas kolēģiem. Ko jūs līdz šim esat paveikuši, uh, lai nodarbotos ar vienu no Eiropas sāpju bērniem, Ignalīnas AES? Manuprāt, 2011. un 2012. gadā tur bija problēmas, un tāpēc uh, mans jautājums ir sekojošs. Kā jūs sekojat tam? Bija liels viedokļu domstarpības ar Lietuvas valdību, kaut arī situācija tagad ir uzlabojusies, un mans jautājums mm, būtu šāds uh, sekojošs. Arī Itālija Itālijai jautājums, kā jūs risināsiet uh, augsto kļūdu procentu Galīcijas reģionā sakarunātājiem? Uh, kā mēs zinām, ka ir daudz problēmu Lakvils, uh, atvainojiet, Lakvils reģionā, liels problēmas ar līdzekļu izlietojumu, kur mēs labprāt uh, gribētu redzēt kaut ko konkrētāku nekā tikai jaukas vārdas par jūsu labajiem nodomiem. Paldies, Greslis kundze! Es nezinu, vai kolēģi jums uh, vēlas atbildēt. Tas ir brīvprātīgi, tas nav obligāti, bet es skatos, ka Vaitskienes kundze vēlas izteikties. Paldies! Mēs esam izveidojuši parlamenta enerģētikas lietu komiteju, un šī komiteja nodarbojas ar jautājumiem, kas attiecas uz Ignalinas atomelektrostaciju. Tāpat arī Finanšu ministrija ir pievērsusies jūsu minētajām problēmām, un pašlaik mēs analizēsim paredzamo darbu laika grafiku, lai prognozētu, kā Uh, ieprogrammēt uh, darbus. Es tikai vēlētu tos piebilst, ka visos līmeņos, gan valdības līmenī, gan parlamentu līmenī, tas ir jautājums, uh, kas ir ārkārtīgi būtisks, un mēs vēlamies pieņemt lēmumu, kā visefektīvāk izmantot Eiropas Savienības līdzekļus šī projekta ietvaros. Paldies! Jā, vielen Dank. Liels paldies. Turpinājumā došu vārdu Rielo kungam no Itālijas parlamenta. Lūdzu. Sī, grazie. Paldies. Es vēlētos pateikties Kaldeiras kungam par uh, viņas sniegto informāciju, kur viņš uzsvēra to, cik svarīga ir ārējās kontroles nozīme dalītās pārvaldības tēriņu kontrolē. Un es izmantošu iespēju, lai atbildētu uz Greslers kundzes uzdoto jautājumu. Parlaments varēs veikt padziļinātāku izmeklēšanu uz vietas, un tā tas jau bija noticis iepriekšējā sasaukuma laikā. Bet šoreiz es vēlētos likt akcentu uz komisāra Anna teikto un ko teica Popēns kungs no reģiona ģenerāla direktorāta savā izvērtējuma ziņojumā viņš uzsvēra to, ka pārmērīgā maksa par mājām attiecībā pret uh, normālajām mājām, tā teikt, ir saistāma ar steidzamību un saistās ar to, ka to laika steidzami vajadzēja dot pajumti vairāk kā desmit tūkstoši cilvēkiem, kuri bija uh, zemestrīces upuri un tika strādās 24 stundas diennaktī un bija ļoti strauji darba ritms. Un arī bija jāievēro kritēriji um, pret zemestrīces, um, un tieši tas arī uh, radīja izmaksu palielināšanos. Šeit nav runa par eh, rezultātu, ko sasniedza pašreizējais parlaments, pašreizējais sasnieg, eh, sasaukums, kurš, ja to vēlēsies, var nu, vēlreiz pievērsties šim jautājumam, bet jau pastāv mm, ziņojums, kurā situācija tiek skaidri izklāstīta un paskaidrota. Bet es vēlos izmantot situāciju, lai e, dotu norādes par nākotni, par turpmākiem pasākumiem. Manā ieskatā ir svarīgi, lai es jums paskaidrotu e, te, teritoriālās kohēzijas ministra pieeju attiecīgo līdzekļu pārvaldē. Labāk ir novērst problēmas, nevis tās risināt. Un jaunā finanšu perioda perspektīvā 2016-2020 gadam Itālija vēlas stiprināt pārkāpumu un neefektivitātes gadījums Eiropas līdzekļu izmantojumā. Un nesen ministrs pieņēma lēmumu izveidot kohēzijas aģentūru, kuras uzdevums ir uh, atbalstīt struktūrālu, sniegt struktūrālu atbalstu reģioniem un uzlabot pārbaudas ne tikai centrā, bet arī reģionos un izveidojot šo iestādi. Mēs vēlamies novērst kļūdas. Uh, kādas bija iepriekšējā plānošanas periodā. Kļūdas, kuras kvantitatīvi un kvalitatīvi traucēja līdzekļu izmantošanu kohēzijas ietvaros Itālijā. Un divus gadus pirms eh, šo tēriņu certifikācijas beigām 2015. gadā līdz šim iztērētie tēliņi ir tikai 19 miljārdu lielumā. Tas ir nedaudz vairāk kā 40% no plānotajiem tēriņiem. Līdz ar to aģent, minētās aģentūras izveide mērķis ir pēc iespējas labāk un efektīvāk veikt tēriņus un izmantot šos līdzekļus. Tajā pašā laikā novēršot iespējamās kļūdas, pārvaldot un īstenojot eh, līdzekļu izmantošanu. Un nu, līdz ar to šāda organizācija palīdzēs labāk plānot un izmantot apropriācijas, kas paredzēts 2016.20. gadam, konkrēti novēršot pārkāpumus, un mums ir iespēja īstenot ex ante pārbaudi un minimālo noteikumu ievērošanu reģionos, lai varētu pieteikties. Un būs uh, nepieciešams rīkoties arī kavējumu vai sliktas pārvaldības gadījumā. Manuprāt, uh, šeit varam redzēt uh, atbilstību principiem, kas tika minēti, un vēlējos arī atsaukties uz Eiropas revīzijas palātas teikto, un valstu revīzijām par budžetu kontrolas pārvaldību un finanšu pārvaldību Eiropas institūcijām un valstu institūcijās, kuras sniedz lielu ieguldījumu pārbaudas jomā, kontrolas jomā, un tā kā tiek veidots bu budžeta kontrolas birojas, uh, parlamentā, lai izvērtētu makroekonomiskos datus. Tad tas ir ļoti svarīgi. Neslēpšu, ka Itālijas pieredze rāda, ka parlamentam nevienmēr ir pietiekami instrumenti vai politiskā griba, lai rīkotos un nodrošinātu abu revīzijas palātu ieteikumus. Tātad no Eiropas un Nacionālās revīzijas komisijas. Runa ir par uh, to, ka parlamentam vajadzētu vairāk uzņemties atbildību, un šis aicinājums to darīt man ir pilnībā saprotams, un es to atbalstu. Daži gadījumi un politiskās rīcības var novest pie tā, ka vairs nav vēlmes īstenot politisko atbildību, jo ir saistība ar tiem cilvēkiem, kas ir pieļāvuši kļūdas. Un tāpat ir arī aizkavēšanās, laika nobīde, saņemot ziņojumus, un tas kavē parlamentu īstenot savu, savu atbildību. Un parlaments to var darīt tad, kad ir īstais laiks to darīt. Paldies, Atsērnam Sendergātam. Øh, tak formand, øh, og øh, tak til vores... Øh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies um, itāļu kolēģim, kas um, atbildēja uz agresoras kundzes jautājumu. Jāatgādina, ka šī diskusija tomēr uh, nekoncentrēs tikai uz Itāliju. Ir vairākas uh, valstis, kas ir iesaistītas uh, E, šajās procedūrās un kam ir grūtības, un arī Dānija to starp. Tātad šeit nav runa tikai par Itāliju. Itālija, protams, e, ir aktuāls piemērs, kas labi ilustrē e, pašreizēju situāciju un to, kā revizijas palātas ziņojumi tiek izmantoti valstu parlamentu līmenī. 2012. gada beigās revīzijas palāta sastādīja ļoti komplicētu un visaptverošu ziņojumu šajā sakarā. Mans jautājums um, būtu Itālijas kolēģiem par to, vai šis revizijas palāta ziņojums Itālijas uh, parlamentā vai atbilstīgajās komisijās uh, un komitejās ir um, izraisījis kādas diskusijas. Kad revizijas palāta sastāda ziņojumu, tad tas ir ne tikai tādēļ, lai par to diskutētu parlam Eiropas parlamentā, bet arī, lai par to diskutētu valstu parlamentos. Tādēļ gribētu zināt, vai Itālijas parlamentā par to ir bijušas diskusijas. Šis ziņojums um, norāda uz uh, būvniecības uh, nozares uh, trūkumiem, kur izmaksas ir sasniegušas uh, 158% no tirgus eh, kopapjoma. Un citas starpā eh, ziņojums parāda, ka no 500 miljoniem, eh, ko piešķīrusi Eiropas Savienība, 350 miljoni ir piešķirti citam mērķim kā piemēram um, pastāvīgai uh, dzīves vietai, nevis uh, pagaidu dzīves vietu būvniecībai, proti šie līdzekļi nav izmantoti to pamatmērķim. Taču faktiski tas ir uh, labi, jo um, varētu pat teikt, ka tas ir labāks izmantojums, ja reiz tas ir izmantots pastāvīgo dzīves vietu būvniecībai. Tā ir diezgan liela problēma Eiropas Savienības iedzīvotājiem, jo Itālijas iedzīvotāji varbūt būtu varējuši gūt vēl lielāku labumu no tā visa, ja tā padomā. Jautājums, ko es vēlos uzdot, eh, nesaistās ar to, ka es vēlētos eh, norādīt ar pirkstu uz Itāliju, taču es vēlētos eh, kā piemēru minēt šo gadījumu ar Itāliju. Sendergādi. Lielas paldies, Sendergādi kungs. Man ir pieteikušies vēl divi runātāji. Vispirms došu vārdu hol, kolēģim no Horvātijas parlamenta Jokoviču kungam. Pozdravljam, naravno, gospodina Kaldē. Lielas paldies. Es eh, sveicu priekšsēdi Kaldēru un viņam pateicos par eh, detalizēto informāciju par eh, revīzijas palātu. Un paldies arī par vadlīnijām. jo efektivitāte ir lieta, kuru var pārbaudīt un kontrolēt tad, ja esat labi sagatavojuši revīzijas procesu. Un viss, par ko runājam šodien, kohēzijas fondu un e, struktūra fondu izmantojumu, tā ir lieta, kurā Horvātija arī piedalīsies un izmantos šos fondus, tāpēc mums šī saruna ir ļoti svarīga. Uh, Nu, tā lai izvairītos no mm, nepareizas līdzekļu izmantošanas. Bieži tiek runāts par kļūdām, bet tiek runāts arī par labu līdzekļu pārvaldību. Līdz ar to šī sagatavošana, laba revīzijas procesa sagatavošana ir ļoti svarīga jo pēc tam var vieglāk pārbaudīt eh, fondus un līdzekļus, jo tad, kad tēriņi jau ir veikti, mēs nonākam situācijā, kurā statistikas dati mums rāda, ka ir bijuši 4% zaudējumi, jeb kļūdu procents, Kaldēras kungs uz to atsaucās, līdz ar to vajag visos projektos, visos dokumentos paredzēt labāku apmācību tiem, kuri izmantos šos fondus, kuri gatavos projektus, jo šādā veidā mēs varēsim izvairīties no zaudējumiem un izmantot līdzekļus veiksmīgāk. Es domāju, ka tā ir labākā metode, lai izvairītos no problēmām nākotnē un kā ar kādām saskaramies šodien un kādas ir bijušas pagātnē. Tādējādi mēs varēsim labāk pārvaldīt visu procesu. Apmācība, manuprāt, šeit ir ļoti svarīgs aspekts. Budžeta līdzekļu izmantošana, manuprāt, ir tā kontrole nav steidzamība, tā teiktu, politiskā elem, elite, un uh, tad drīzāk ir ekonomisks jautājums un mūsu zināšanu uzlabošana labākā līdzekļu pārvaldībā ir veids, kā risināt šo jautājumu. Paldies! Jā, ja, vielen dank! Liels paldies! Jokoviča kungs, tas, ko jūs teicāt, atbilst arī mūsu pārliecībai šeit. Mums ir kopīgas intereses, un nevienmēr tās ir budžeta kontrolas komitejas vai revīzijas palātas, eh, kuras eh, bauda augsta status politiskajās diskusijās vai parlamentā. Reizēm dažiem ir nepatīkami, kad par atsevišķām lietām tiek diskutēts publiski, bet es domāju, ka mēs varam pavirzīties uz priekšu tikai tad, uh, ja visos parlamentos, gan nacionālajos, gan Eiropas parlamentā mēs nonāksim pie kopējas izpratnes par to, ka ir nepieciešama demokrātiska nodokļu maksātāja naudas izlietošanas kontrole. Un jūs, Sendergārdiena kungs, jautāja, kādu mācību mēs varam no tā gūt. Tas, tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Arī Karielo kungs, kurš tika aicināts atbildēt Kaldērs kungs, kurš tika aicināts uz Sendergāri kungu uzdotiem jautājumiem. Bet tagad došu vārdu Itālijas pārstāvim, lai viņš var atbildēt uz jautājumiem. La diskusione in merito al... Jā, šī diskusija par Eiropas revīzijas palātas ziņojumu nav notikusi mūsu parlamentā. Kā jau teicu iepriekšējo reizi, kad izteicos budžeta komitejā, mums ir bijusi iespēja padziļinātāk analizēt šo ziņojumu un veikt pat izmeklēšanu par patiesajiem iemesliem un cēloņiem um, un to, kā šie līdzekļi ir izmantoti mēs arī esam gatavi nodrošināt uh, visu nepieciešamo informāciju šai komitejai, lai um, izvērtētu situāciju. Mūsuprāt, caurskatāmības princips ir fundamentāls princips, un es domāju, ka nekas nav jāpamato vēl vairāk mērķis nodrošināt dzīves vietas eh, zemestrīces eh, rezultātā mm, cietušajiem cilvēkiem tika sasniegts, un tas ir jādara pietiekami caurskatāmi, lai paskaidrotu, kā tieši ir izmantot Eiropas Savienības pilsoņu naudu. Liels paldies! Un tagad došu vārdu Francim Eselam no Austrālijas Nacionālās padomas. Paldies, priekšsādātāji! Revīzijas palāca priekšsādātājs sacīja, ka ir jāmazina administratīvais sloks, ka nauda ir jātērē mērtiecīgi, un tam es pēc būtības pilnībā varu piekrist. Tomēr es nedomāju, ka tā ir vienīgā metode. Nevienī, ne tikai izdevuma kontrolas pastiprināšana ir vienīgais līdzeklis. Ir jāveic, jādomā par līdzekļu tīrē, tērēšanu pa zināmām asim. Uh, Es pakomentēšu vienu lietu, ko revīzijas palāta piemin savā ziņojumā, proti to, ka Spānijā, Portugālē un Austrijā ir zināmas atsaucas vērtības, kur, un zināmas kļūdas, kur uh, veikt kartu digitalizāciju. Tas notiek ar mm, modernām tehnoloģijām, bet kā, piemēram, var aprēķināt ganību apjomu, jo tur ir arī akmeņainas zemes un tam līdzīgi. Tas ir viss eh, tehniski ļoti sarežģīti un kļūdas ir neizbēgamas. Mans priekšlikums un arī Austrijas priekšlikums jau ilgāku laiku ir tāds, ka šīm platībām var izmantot vienkāršu metodu. Uh, šīs platības tālāk digitalizē un aprēķina ganību platības. Un, piemēram, šāda situācija. Govs ir pļavā. Ja viena govs ir pļavā, tad to var uzskatīt par vienu hektāru. Tā būtu vienkārši metode savienībai nemaksāt nevienu eiro, bet gluži pretēji pat vēl ietaupa naudu. To ir arī vienkārši pārbaudīt. Un Tādējādi tas atbilst arī prasībām eh, samazināt administratīvo slogu, kā to piedāvāja revīzijas palātas priekšsēdētājs. Jā, vielen herzlichen Dank, Herr Kollege. Liels paldies, Esel kungs. No budžeta kontrolas eh, komitejas puses mēs esam ļoti cīnījušies, lai budžeta uh, kontrolē panāktu vienkāršošanu. Gan Geslis kundze, gan es personīgi sarunās ar padomu esam to cīnījušies, esam veiksmīgi cīnījušies. Līdz ar to nākotnē būs iespējams uh, maksāt uh, kaut kādas fiktīvas uh, vienreizējas summas uh, Un uh, nākotnē lielāka uzmanība tiks pievērsta arī tam, lai īstenošana ir vienkāršota, jo zināms uh, procents kļūdu rodas tieši šādos gadījumos. Revīzijas palāta tieši nesen ir sagatavojusi atzinumu par uh, publisko iepirkumu. Mēs esam tādu pasūtījuši. Uh, un gribam redzēt, vai administratīvo izmaksu pārbaudu tur ir iespējams iekļaut, jo tikai tādējādi mēs varam nodrošināt to, ka tiek samazināts kļūdu skaits. Kopā ar Gresles kundzi mēs vēlamies um, pārliecināties par to, vai īstenojot uh, finanšu regula šī vienkāršošana patiešām ir notikusi. Mēs gribētu, lai jūs dalībvalstīs uz vietas raudzītos, lai tas notiek, lai šie Eiropas līmenī pieņemtie tiesību akti patiešām novestu pie administratīvo aktivitāšu vienkāršo, vienkāršošanas, nevis otrādāk. Runātāju sarakstā ir vēl divi runātāji, kas vēlas izteikties bet uh, varbūt arī Kaldēras kungs, ja jūs to vēlēsieties, bet es pieļauju, ka mm, tagad došu vārdu diviem nākamajiem kolēģiem. Nākamais runās, nākamā runās Dagmārts Verīnova no Čehijas senāta. Lūdzu. Eh, dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Dovolte, abych... Paldies, eh, kolēģi, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Gribēju teikt dažus vārdus Čehijas republikas vārdā Pašlaik eh, Čehijā strādā tikai viena palāta, proti senāts, jo otrs, otra palāta mm, pašlaik ir vēlēšana procesā, mm, tāpēc eh, Čehija šeit pārstāv senāts. Mums ir bijušas zināmas problēmas ar ES eh, līdzekļu izmantošanu zināmiem projektiem. Jā, tika pieļautas kļūdas, bet arī tāpēc, ka mūsu izveidotā struktūra bija pārāk sarežģīta un bija grūti piemērot kontrols mehānismus. Mums, protams, tā ir ļoti laba mācību stunda nākotnē. Es gribēju pateikties uh, iepriekšējiem runātājiem, it īpaši Austrijas pārstāvjiem, jo atsevišķas programmas un atsevišķi noteikumi ir pārāk sarežģīti. varbūt ne mums politiķiem, jo mēs jau nesam atbildīgi par šo noteikumu piemērošanu praksēm. Mēs esam tie, kur ir atbildīgi par kontrolēm, par to, kā noteikumi tiek pildīti, ka tos attiecīgo institūciju pārstāji ievēro, bet reizēm šie noteikumi viņiem ir pārāk sarežģīti, un tāpēc uh, viņiem ir nepieciešama labāka apmācība, lai saprastu, kas ir pieņemami, kas nav pieņemami, kas tiks pārbaudīts, revidēts. Un attiecībā uz zināmiem projektiem mums būtu nepieciešams konsultēties ar uh, padomdevējiem, jo atsevišķi procesi ir ļoti ilgi un uh, projekta dzīves cikla laikā noteikumi var mainīties. Čehijas augstākā revīzijas palāta kontroli uzskata par ārkārtīgi būtisku, par to Čehijā notiek arī augsta līmeņa politiskas diskusijas. Tāpēc mēs gribētu jūs aicināt izvēlēties elastīgāku pieeju attiecībā uz kļūdām. Tas nav tikai mūsu kļūdas, tās ir mūsu kopīgās kļūdas, jo mēs pārvaldām visas Eiropas uh, Savienības nodokļu maksātāju naudu un tāpēc ir nepieciešams apmainīties ar informāciju un pieredzi par kļūdām, kas ļautu izvairīties no tām nākotnē. Un vēl. Es domāju, ka rezultāts nepieciešams uh, padarīt uh, redzamākus attiecībā uz sabiedrību, jo sabiedrība ļoti bieži uh, tikai lasa informāciju, cik kaut kas ir izmaksājis, bet neredzā šos rezultātus. Cik tieši darba vietas ir izveidotas vai kā kāds projekts ir ietekmējis nodarbinātību, bet mm, neredz rezultātus, cik efektīvs ir bijis kāds projekts un kādu vērtību tas ir sniedzis. būtu nepieciešams izvēlēties mērtā, mērtiecīgāku pieeju projektiem, jo reizēm projekti, kas uh, kaut kādos reģionos tiek prasīti, īsti neatbilst projekta mērķiem. Un tāpēc ir nepieciešama elastīga pieeja attiecībā uz šiem projektiem, lai naudu varētu izmantot un Te tiešām ir nepieciešama iespēja konsultēties ar ES institūcijām. Liels paldies! Un tagad došu vārdu Fanhīmu kungam. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pievērsties pārskatam par ES līdzekļu izmantojumu Es piekrītu Horvātijas kolēģim Jurkoviča kungam, kurš sacīja, ka galvenā uzmanība būtu jāpievērš uh, nosacījumiem, kas ļautu labāk izmantot es līdzekļus, ne tikai kļūdu procentam. No otras puses informācija par kļūdu procentu ir jāzina, jo šī ir ļoti lietderīga informācija liederīgām diskusijām un mūsu nacionālajiem parlamentiem, domājot par to, kā uzlabot es finansējumu izmantojumu dalību valstīs. Gribēju uzdot jautājumu Kaldēras kungam. Ja Eiropas revīzijas palāta nākotnes ziņojumos sniedz pārskatu par katras dalību valsts kļūdu procentu un ne tikai par kļūdu procentu vispārīgi Kādi varētu būt citi stimuli, lai uzlabotu dalību valstu atbildību par ES budžeta līdzekļu izmantojumu? Paldies! Liels paldies, kolēģi! Šeit pašlaik tika pieminēta vesela virkne aspektu, kas attiecas uz um, revīzijas palātas darbu. Uh, it īpaši Čehijas um, kolēģi uzdeva jautājumu par to, kādu atbalstu varētu sniegt es institūcijas, un varbūt Kaldēras kungs jūs varat atbildēt šiem jautājumiem. Paldies, priekšsādātāji. Un paldies arī par visiem jautājumiem. Ceru, ka varēšu sniegt atbildes, kas atbilst jūsu gaidām. Uh, Pirmais uh, jautājums uh, tika uzdot iepri, jau uzdots jau iepriekšējā diskusija kārtā. Uh, Nehena kungs uzdeva jautājumu par kļūdu procentiem pa dalību valstīm, ko mēs te varam darīt. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka jaunā finanšu regula nosaka jaunu, jaunus principus, kā mm, risināt garantiju jautājumu saistībā ar atbildīgajiem pār ES līdzekļu izlietojumu dažādos līmeņos. Šajā jaunajā finanšu regulā ir izveidota garantiju ķēdīte dalību valstu pārstāvis sniedz ikgadēju garantiju deklarāciju. Un balstoties uz to, varētu veikt pārskatu dalību valstu līmenī, jo tas nodrošinātu to, ka informācija ir uzticama un ka, ir, ka pamatinformācija ir akurāta, sniedz patiesu pārskatu par situāciju, un ja šāda garantija virkne tiks izveidota un būs efektīva, jo, protams, galu galā mm, parlam, nacionālajiem parlamentiem pieejama plašāka informācija nekā uh, šodien mums, tad tas ļaus uh, nodrošināt uh, labāku efektivitāti, labākus stimulus jau no paša sākuma, kas ļautu izvairīties uh, no nelietderīga līdzekļu ieguldījuma. Jo šodien, kā jūs teicu, mēs pārbaudam summas, bet piemēram, kohēzijas līdzekļiem situācija ir tāda, ka vairāk nekā 50% darījumu 2012. gadā bija tādi gadījumi, kur Nacionāla administrācija, kas ir atbildīga par šo līdzekļu pārvaldību, bija saņēmusi informāciju, kas varēja novērst nelietderīgu izmantojumu. Tad kāpēc tā nenotika? tā ir informācija, kas bija dalībvalstu atbildīgo rīcībā. Es domāju, ka ir jāmēģina izplatīt labāko praksi, un komisija pašlaik domā par to, kā nacionālās iestādes um, var uzlabot sadarbību ar um, revīzijas uh, struktūram. Kā jau teica Karielo kungs, uh, profilaks ir. Uh, vislabākais risinājums, un es viņam piekrītu. Tieši tā mums arī ir jādomā. Ja mums izdosies izveidot šo garantiju eh, virkni, un ja dalība valsts sniegs salīdzināmu informāciju, tad mums visiem būs iespēja gūt eh, papildus eh, pārskatu par situāciju. ir jālūdz 20. Es domāju, ka vienādā veidā runāt par kļūdu procentu 28 dalībvalstīs droši vien nebūs viss rentablākais risinājums. Ir jādomā, kā panākt to citādi. Es domāju, ka vislabāk jau no paša sākuma ir nodrošināt eh, spēcīgu, efektīvu mm, kontroli dalībvalstu līmenī, Veselkungs arī teica, ka Spānijā, Austrijā, citur atzīts, ka zināmas ganības nav ganības, bet ir meži. Protams, bet šeit pastāv zinām klasifikācijas sistēma, un um, tas nozīmē, ka atbildīgie dalībvalstīs nav bijuši savu uzdevumu augstumos. Uh, Jā, šīs kartes tiek digitalizētas, bet dalību valstu uzdevums ir nodrošināt to atbilstību e, teritorijai, ne jau revīzija to dara. Revida, revidents tikai pārbauda, vai tas atbilst realitātei, bet e, pamat, e, tas ir pamatelements zemes gabalu identifikācijas sistēmā. Un daudzās dalībvalstīs ir problēmas. Eiropas komisija ļoti rūpīgi sako, kāda šeit notiek attīstība, un es ceru, ka nākotnē, tad, ja mēs kopīgi strādāsim, šādas kļūdas nemaz neradīsies, jo šīs zemes gabala identifikācijas sistēmas šobrīd ir jāaktualizē. And, um, I think a more flexible... Tālāk par vienkāršāku pieeju un elastīgāku pieeju kļūmēm. Es domāju, ka visi šeit meklē vienkāršas, skaidras noteikumus, mazāk sarežģītas procedūras, kas atvieglotu līdzekļu izmantojumu pārvaldību un kontroli gan es institūcijām, gan nacionālajām struktūrām. Un kā jau es teicu, jaunajiem priekšlikumiem nākamajā plānošanas periodā mēs šo iespēju esam palaiduši garām un ir eh, ārkārtīgi daudz likumdošanas slāņu, kas nevajadzīgi sarežģīja situāciju un vairākās dalību valstīs to jauni noteikumi, kas sarežģīs to vēl vairāk. Runājot par noteikumiem, lai veiktu maksājums, ir zināmas prasības attiecībā uz maksājuma atbalsta tiesīgumu, bet daudzās dalību valstīs, un, protams, kaut par spīti kopējai izpratnē tiek pieņemti jauni sarežģīti noteikumi atbalst, par atbalstiesīgumu. Tāpēc es uzskatu, ka ir jākoncentrējas uz rezultātu sasniegšanu. Un ja mēs vēlamies te panākt progresu, tad es pilnībā piekrītu Gabrītes kungam no Portugāles Republikas uh, asamblējas ir tas, ka, lai panāktu rezultātus, ir nepieciešami skaidri mērķi, ko mēs vēlamies panākt ar tiem līdzekļiem, kas no es budžeta tiek piešķirtas, uh, tiek piešķirti konkrētām programmām. Katrā gadījumā mums ir jāidentificē piemēroti rādītāji, kas ļautu atbildīgajiem uzraudzīt, cik lielā mērā šie rezultāti ir sasniegti. Un tāpēc ir nepieciešami noteikumi. Jā, tie ir nepieciešami, bet tie ir jāsaista ar rezultātiem, nevis ar izdevumiem. Maksājumi ir jāsaista ar konkrētu rezultātu panākšanu saskaņā ar plānu. Nu, es jau minēju, var uzbūvēt ostu, bet pēc tam tā osta nedara to, ko tai vajadzētu darīt. Vai tāpēc vajadzēja šo ostu celt no es līdzekļiem, vai rezultāti ir sasniegti? Tas ir tas jautājums, kurš mums jau būtu jāuzdod. Un kritisks elements, manuprāt, būtu iniciatīvas labākam līdzekļu izmantojumiem. Noteikumu ievērošana ir daļa no kopainas, bet rezultāts sasniegšana ir otra daļa. Un Uzmanības dalījums, eh, es domāju, ļoti būtiski var ietekmēt uh, mērķu eh, sasniegšanu un ietekmēt uh, to, mm, ko mēs panākam ar īstenojumajām programmām. Šķiet, ka esmu atbildējis uh, uz visiem jautājumiem, bet gribēju Karjēlo kungam teikt, ka tiešām revīzijas palāta labprāt iepazīstinātu Itālijas parlamentu ar konkrēto ziņojumu, un es domāju, ka mans kolēģis Ketu Ruso, kurš ir revīzijas palātas loceklis, eh, ļoti aktīvi ir eh, ar, to darījis. Viņš nav piedalījies attiecīgā ziņojuma sagatavošanā, bet uh, citi kolēģi labprāt to apspriest ar nacionālajām iestādēm. Mūsu gada pārskats saskaņā ar. Uh, līgumiem tiek nosūtīts visiem nacionālajiem parlamentiem, un mēs vēlamies un uh, cenšamies apspriest to ar visiem nacionālajiem partneriem, kas par to pauž interesi. Atsevišķie ziņojumi netiek sistemātiski sūtīti parlamentiem, bet tie ir pieejami, un, protams, ka revīzija var sistemātiskāk uh, sūtīt dalību valstīm sūtīt šos ziņojumus ne jau viss nacionālajiem parlamentiem ir interesanti, bet eh, tādā veidā vismaz eh, parlamenti varētu gūt pārskatu par Eiropas revīzijas palātas darbību. Noslēgumā es gribēju atbildēt Heidera kungam, kurš aicināja veidot jaunu pārvaldības un kontrolas arhitektūru. Manuprāt, eh, iedīgļi finanšu regulā jau ir, bet ir jāveido ciešāka sadarbība ar nacionālajām kontrols institūcijām un Eiropas revīzijas palātu, un to mēs arī šodien šeit daram. Sanāksmē, kurā piedalās Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu pārstāvji. Tikai tā mēs varam panākt, ka visi ciešāk sadarbojas. Un eh, te jau parādās, ka te mēs ejam gandrīz tālāk par šīs dienas tēmu, par kohēziju un lauksaimniecību Es ceru, ka dalībvalstu parlamenti te ir tikpat interesēti kā Eiropas parlaments. Mēs pašlaik veidojam banku savienību ar vienoto uzraudzības mehānismu, vienoto noregulēšanas me mehānismu. Un kāda ir Eiropas revīzijas loma tur, kāda ir Eiropas parlamenta, kāda ir Nacionālo parlamentu loma tur attiecībā uz nacionālās uzraudzības dimensiju. Ir jāuzdod arī šie jautājumi, jo, manuprāt, tas varētu bruģēt ceļu uz uh, pilnīgas kopainas, pilnības, um, pilnīgi pārskatīgošana. Jā, liels paldies! Un tagad es gribētu visiem jautāt, vai ir kādi mm, nacionālo vai Eiropas parlamentu pārstāvju deputāti, kas vēlas uzstāties šobrīd. Izskatās, ka ne. Līdz ar to es uh, došu vārdu Vatskienes kundzei Vai jūs vēlaties teikt kādus eh, noslēgu, noslēguma vārdus? Dėkui pirmininkė. Visų pirma, norėčiau išinformuoti. Paldies priekšsēdētājiem. Sākumā es eh, vēlētos teikt, ka gada ziņojums no Eiropas revīzijas komisijas uh, tika diskutēts Lietuvas parlamentā. Eh, Rasa Vargiete vada augstāko revīzijas iestādi. Viņa bija atbildīga par šo jautājumu, un šis ziņojums tika iepazīstināts arī revīzijas komisijā Seima ietvaros, un mēs par to bijām ļoti gandarīti, jo tādējādi varējām konstatēt uh, kopīgās kļūdas, varējām arī apzināt savējās un varējām gūt mācību, ko mācīties, un tādējādi nodrošināt labāku tēriņu pārbaudi. Un to es varu teikt balstoties uz mūsu pieredzi, ka uh, ir gadījumi, kad uh, noteikumi ir pārlieku strikti un ir grūti tos piemērot, lai sasniegtu galvenos mērķus. Un reizēm mums neizdodas uh, sasniegt galveno mērķi strikto noteikumu dēļ. Varbūt vajadzētu nodrošināt lielāku elastību šajā līmenī, jo projekti tiek ieviesti eh, divu, trīs gadu periodā un ir ļoti svarīgi sasniegt mērķi, ne tikai izmantot līdzekļus. Un tad es domāju, ka mēs visi, to starp Eiropas komisija, Eiropas parlaments, ka mums visiem ir jāņem vērā eh, manis minētie aspekti, lai sasniegtu mūsu kopīgo mērķi. Paldies! Jā, vielen dank! Lielas paldies, dāmas un kungi, godāmie kolēģi! Šodien mēs eh, ļoti intensīvi apmainījāmies ar viedokļiem, ar pieredzi, ar darbu parlamentu, dalībvalstu parlamentos, dalībvalstu parlamentā, un domāju, ka mēs varam konstatēt vienu. Ir ārkārtīgi vērtīgi organizēt šādu pieredzes apmaiņu, jo vienmēr ir iespējams uzlabot pašu darbu ir nepieciešams domāt par paraugu prakses piemēriem, pievērst tiem lielāku uzmanību, par pamatu izmantojot uh, dalību valstu un Eiropas revīzijas palātu darbu, ne jau lai uh, vienam otru kritizētu, bet gan lai uzlabotu darbu, lai izdarītu attiecīgus secinājumus, un es tāpēc pilnībā piekrītu visiem kolēģiem, kur iepriekšējā diskusijā norādīja, ka laikos, kad pasaulē notie, ir vērojama ekonomikas un finanšu krīze un situācijā, kur daudzas Eiropas Savienības dalību valstis saskaras ar ievērojamām ekonomiskajām grūtībām, pilsoņu uzmanība uh, budžeta nu, līdzekļu un nodokļu maksātāju iemaksāto līdzekļu izmantojumu ir pieaugusi, un arī Nīderlandes kolēģis jau pieminēja, ka Eiropas Savienības popularitāte arī ir atkarīga no tā, vai mēs varēsim pierādīt, ka demokrātiskā kontrola pār izdevumiem publiskajā sektorā ir nodrošināta. Vismaz tā to redz uh, Eiropas parlamenta budžeta kontrols uh, komiteja, un te es varu piekrist tikai Muldera kungam, kurš prasīja stingrāku atbildību arī dalību valstu valdību līmenī, uh, sniedzot pārvaldības deklarācijas, jo šo prasību atbalsta visu Eiropas uh, parlamentu politisko grupu pārstāvju. Es beidz gribēju pateikties uh, Kaldēras kungam un Vēckienes kundzei par viņu uzrunām. Uh, Pateicos jums, budžeta un budžeta kontrolas komiteja pārstāvjiem nacionālajos parl parlamentos, un mēs priecātos, ja varētu šādu viedokļu apmaiņu drīzumā turpināt. Pašlaik mēs jūs sirsnīgi aicinām nobaudīt sviestmaizes tepat um, aiz zāles durvīm. Varbūt jūs uh, privāti varat parunāt par vienu vai otru jautājumu, bet uh, liels paldies par to, ka esat atbraukuši uz Briseli, un es ceru, ka ar šo auglīgo viedokļu apmaiņu mēs drīz varēsim turpināt. Liels paldies, un šobrīd starpparlamentārās starp sanāksmes uh, formālā daļa ir noslēgusies. Paldies!